Good evening. Good evening. Sveicināti, dāmas un kungi. Vēlreiz esiet sveicināti. Vai jums visiem ir līdz balsošanas kartes? Nē. Nav jums līdz. Tādā gadījumā ielieciet lūdzu tās balsošanas iekārtās. Vai jūs visi esat gatavi? Varam sākt. Testa balsojums. Well, vai viss ir, vai visi priecājas par iespēju balsot Strasbūrā septiņos vakarā? Šis ir jautājums. Uz kur atbildām balsojot? Beidzam balsot. You are not really happy var redzēt, ka jūs nesat visai iepriecināti par šādu iespēju, bet rezultāts ir skaidrs. Vai ir nepieciešams balsojumu atkārtot? Dārgie draugi, mums ir ļoti daudz darba. Mums ir jābūt labi organizētiem un jāstrādā raiti. Pirmais ziņojums referente Pilāra Del Castillo Vērra, Eiropas elektronisko sakaru kodeks. Ķersimies pie balsošanas. Okay. <clears throat> Amendment 1 for. Grozījums 145 par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 146 par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 147. par pret atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. par pret saturas pieņemts. 296 un 14 par pret atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 317 par, pret, atturas, noraidīts. 318 par, pret, atturas, noraidīts. 77 par, pret, atturas, noraidīts. 16 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Libe 16. Pārbaudām Libe 16. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas balso par daudz. Noraidīts. 319 par, pret, atturas noraidīts. 320 par, pret, atturas noraidīts. 322 par, pret, pārbaudām. 322. Beidzam balsot. Pieņemts. 324. par, pret, atturas noraidīts. 325. par, pret, atturas noraidīts. 327. par pret atturas noraidīts. Imko 79. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par. Septītais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējām pie 9. lapuses no 94. 9. lapus 37. par pret atturas pieņemts. Celiet rokas. Balsts no zāles bez mikrofona. 37. Pārbaudām 37. Beidzam balsot. Viens balsotājs tautas partijā ir par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Celiet rokas, kolēģi. 38. par. Pret. Atturas. Pārbaudām. 38. Beidzam balsot. Pieņemts. 396. par. Pret. Atturas. Pieņemts vairāk grozījumu kopā. Par, pret, atturas, pieņemts. Vēl viena grozījuma grupa par. Atvainojiet, es visus nelasīšu. Par, pret, atturas, pieņemts. 39. par, pret, atturas, pieņemts. 39. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 406, 407 par, pret atturas pieņemts. 408 par, pret pārbaudām. Beidzam balsot. Nu, redīts. 409. 410. par pret atturas pieņemts. 411. lība 20 par pret atturas pieņemts. 412 un lība 21 kopā ar 413 par pret atturas pieņemts. 414 par pret atturas pieņemts. 415 par pret pārbaudām. Pārbaudām 415. No tautas partijas vienas balsotājs ir par daudz. Beidzot balsot. Nē, vēl viens nav no tautas partijas nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. 416. līdz 22. par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret pārbaudām. Ļoti svarīgs teksts. Pārbaudām trešais kompromiss. Viens tautas partijas balsotājs ir par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numurs divi par. Tā ir 15. lapuse. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais kompromiss. 17. lapusē par. Pret. Atturas pieņemts. 21. lapusē. 496 par, pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par. Atvainojiet. 419. par, pret atturas pieņemts. Ļoti labi, ka jūs sakojāt. 5. kompromiss par, pret atturas. Pārbaudām. Tas ir kompromiss. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Kolēģi, celiet rokas. Tālāk 24. lapuse. 9a kompromiss. Balsojam elektroniski. Kompromiss 9a. Beidzam balsot. Pieņemts. Varam pāriet pie desmitā kompromisa par. Pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par 28. atvainojiet. 28. lapusē Iespējams, ka lapušu numerācija atšķiras, tāpēc es lapuses vairāk nesaukšu. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 563. Lība 25, Imko 96 par pret atturas pieņemts. 564 par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad vairākas lapus uz priekšu. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad ap 20 lapusiem uz priekšu. Man ir 47. lapuse. Pirmais kompromiss Es gaidu, gaidu. Esiet modri. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pirmais kompromiss. Nevar pateikt, kurā lapusē. Referente, jums vienmēr ir taisnība. Pirmais kompromiss par pret saturas pieņemts. Vēl aptuveni 18 lapus uz priekšu. Kompromiss 12a. Yes, I know. No, nobody... Neviens pat vēl nav sācis eh, balsot. Mums ir pietiekami daudz laika. 12. kompromiss. Vai viss ir gatavi? Balsojam elektroniski. 12. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošajā lapusē. Kompromiss 13a. Elektronisks balsojums. Elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai kāda problēma? Vai kāds vēlējās ko sacīt? Dažas lapuses uz priekšu, septiņas vai astoņas. Kompromiss viens, seši, seši, D, viens, nulle, seši, seši, D. Es jums norādu, kurš tas ir numurs. 1066D. Atkārtoju 1066D. Par? Pret? Pārbaudām. 1066D. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 157 par pret pārbaudām. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 1067 par pret. Pārbaudām. 1067. Beidzam balsot. Pieņemts. 1068. Par pretaturs noraidīts. Mutisks grozījums. Pie grozījuma 1062. 72 atvainojiet, 1072 Vai ir iebildumi? No iebildumi nav. Piedāvāju balsot sekojušā kārtībā. 1072, ieskaitot mutisko grozījumu, iet kopā ar IMCO numur 160. Abi iet kopā. Pēc tam grozījums 1071, ja iepriekšējais netiek pieņemts. Es saprotu, ka jūs piekrītat šādai kārtībai. 1072 plus Simko 160 par pret atturas pieņemts. Varam pāriet pie, pie 1073 par pret viens nulle septiņi viens atkrīt. Ja mēs pieņemam IMCO 1072. Tas nozīmē, ka 1071 atkrīt.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 par, pret, pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 163 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad apmēram septiņas lapuses uz priekšu. 148 libē, kas iet kopā. Ar libe 1, 149, libe 2 un libe 3. Visi tie trīs iet blokā par, pret, atturas, pieņemts. 1, 5, 1 un imko 1 kopā par, pret pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 1, 5, 2 un Liba 4 par. Pārbaudām. 1, 5, 2 un Liba 4. Beidzam balsot. Pieņemts. Četri tālāk grozīmiet kopā. Par, pret, atturas. Pieņemts 161 par, pret, atturas, noraidīts. IMCO 4, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. IMCO 5, otrā daļa pret noraidīts. Tas ir noraidīts. 169 par pret pārbaudām 169. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 170 un Liba 5 par pret atturas pieņemts. 172 par pret pret atturas noraidīts. Imko 6 par pret atturas noraidīts. Lībe 6 par pret pieņemts. Pārbaudām Lībe 6. Pārbaudām Lībe 6. Beidzam balsot. 176 par pret. Pārbaudām. 176. Beidzam balsot. Noraidīts. 285 par pret atturas pieņemts. Tagad pēdējā lapuse. Meklējiet pēdējo lapusi. Tas būs galīgais balsojums ziņojuma projektam ar grozījumiem. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu apsveicam referenti. Un otrais personālais balsojums, lai sāktu starp institūciju sarunas saskaņā ar 69C reglamenta pantu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī ar lielu vairākumu. Varam sākt inter, starp institūciju sarunas. Paldies! Referente, vai vēlējās teikt kādu vārdu? Dargie kolēģi! Šis ir plašs dosie, pie kur strādājām mēs kopā ar ēdu referentiem, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs then, uh, really... digitalizācijai Eiropā nākotnē. Uh, un tagad mums ir jādomā par nākošo soli, kas ir trilogi, lai mēs varētu rīkoties saskaņā ar šodienas balsojumu, un lai mēs varētu strādāt, lai varētu panākt gala rezultātu regulu par elektrokomunikācijām tādā veidā, lai mēs varētu uzlabot savienojamību, kas ir galvenais mūsu devums līdz ar konkurences patērētāju tiesībām un vienoto tirgu. Bet šodien es vēlos it īpaši pateikties jums, ēnu referentiem, un pateikties par darbu kopā. Ceturtā daļa no vairāk nekā tūkstošu grozījumiem. Ceturtā daļa tika iekļaut kompromisos vēlos īpaši pateikties saviem asistentiem un vēlos pateikties visiem, kuri palīdzēja šo darbu paveikt. Paldies! Mēs diskusijas neuzsāksim, bet varbūt jūs gribētu teikt pāris vārdus no ēnu referentiem. Paldies! Darbs bija ļoti grūts Tad, kad jūs mēģināt strādāt un savienojums pārtrūks, tie tieši tāpat, ja eh, mums neizdosies šis pasākums, tad Eiropā savienojums arī pazudīs. Jā, un tad mēs varam sēdēt līdz pat 12. Eh, paldies, eh, saka priekšsēdētājs, paldies, dārgie draugi, un pāriesim pie nākošā balsu teksta. Our... Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestāde. Mūsu kolēģis Tošinovskungs ir referents. Kompromiss 1, 2, 19 par. Pret. Atturās. Pieņemts. Iesim tālāk līdz priekšpēdējai lapusē. Tātad jūs redzat kopumā apmēram 60 lapus tālāk. Tošinovskungs uh, mums ir sagatavojis ko īpašu šim vakaram. Prota, proti tātad šī priekšpēdējā lapus, vai varbūt pat pēdējā lapus, es nezinu. Grozījums 163 par, pret, pret, droši vien, jo neviens nevēlas uh, balsot. Krišāns ir iedēs, neviens nevēlas balsot. Par, pret, pārbaudīsim. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 164. par. Pret. Atturās. Sarežģīti. Lūdzu, balsojiet skaidri. Pārbaudīsim elektroniski. 164. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens no EPP ir par daudz. Joprojām viens par daudz. Tagad viss kārtībā. Pieņemts. 165 par. Pret. Atturās noraidīts. 166 par. Pret. Atturās noraidīts. 167 par. Pret atturās noraidīts 168. pār pret. Nezinu, pārbaudīsim. 168. Balsojam elektroniski. Viens no EPP ir par daudz. Joprojām. Labi, Krišān, es izņemšu savu kartīti. Beidzam balsot. Noraidīts. Galba, galīgais balsojums, elektroniskais balsojums par visu ziņojumu kopumā ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Un otrais balsojums, lai uzsākt starp institucionālās eh, sarunas saskaņā ar noteikumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu pieņemts. Apsveicam referentu. Lielas paldies! Vai referents vēlas ko pateikt? Pavisam īsi es vēlētos pateikties ēnu referentiem. Un mūsu kolēģiem, asistentiem, jo mūsu sadarbība ir darbojusies veiksmīgi, tāpēc vēlējos visiem pateikties. Paldies! Paldies! Tagad trešais punkts mūsu šodienas balsošanas sarakstā. Mūsu kolēģi Kaikālas ir referente. Priekšlikums par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ e, iepriekšējo direktīvu. 109, 118. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 119. par, pret, atturās, pieņemts. 7 grozījumi kopā blokā no 120. līdz 130. par, pret, atturās, noraidīts. 121. par, pret, atturās, pieņemts. 122. un 23. par, pret, atturās, noraidīts. 128. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 128. Beidzam balsot. Pieņemts. 131, 132 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski arī šo. 132, 131. Beidzam balsot. Noraidīts. 133 un 552 eh, par pret atturās pieņemts. 135. par pret atturās noraidīts. 138. par pret atturās noraidīts. 137. par pret pārbaudīsim. 137. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. un 64. par pret pret. Pārbaudīsim. 138. un 64. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 140. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 141. par, pret, atturās noraidīts, 142. par, pret, atturās noraidīts, 143. par, pret, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 143. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. par 144. saka priekšsēdētājs par. Pret. Atturās noraidīts 145. par. Pret. Atturās. Tas jāpārbauda 145. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 146. un 66. Eh, par pret, atturās, noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 153. par, pret, atturās, noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Dažas lapus tālāk. 15. kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 16. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Tālāk. 17. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts. 18. kompromiss par pret atturās pieņemts. Dažas lapus tālāk 290. par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 291. par pret Pārbaudīsim. 291. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss par pret atturās pieņemts. 302. par pret atturās noraidīts. 303. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 303. Beidzam balsot. Noraidīts. 304. par. Pret atturās. Pārbaudīsim. 304. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss par pret atturās pieņemts. 21. kompromiss par pret atturās pieņemts. Trīsimt trīsdesmit trešais grozījums otrā daļa par pret pārbaudīsim. 333. grozījums otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts. 343. par. Pret. Pārbaudīsim. 343. Beidzam balsot. Noraidīts. 344. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 346. par. Pret. Pārbaudīsim. 346. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 348. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 349. par. Pret. Atturās noraidīts. Trīsimt piecdesmitais un 351. par tiem balsojam kopā par, pret. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. 350. un 351. Beidzam balsot. Pieņemts. 352. par pret pārbaudīsim. 352. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 353. un 354. par pret atturās noraidīts. 23. kompromiss par pret atturās pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturās noraidīts. 38. par, pret, atturās noraidīts. 39. par, pret, atturās noraidīts. 40. par, pret, atturās noraidīts. 41. par, pret, atturās noraidīts. 42. par, pret, atturās noraidīts. 43. par, pret, pret atturās noraidīts, 44. par pret atturās noraidīts, 45. par pret atturās noraidīts, čet... kompromiss 1 par pret atturās pieņemts, 15. par pret atturās noraidīts, 51. par pret atturās atturās pieņemts. 54. par pret pārbaudīsim. Balsojam par 54. Balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. 59. par pret atturās pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. 65. par pret. Pārbaudīsim. Balsojam par 65. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. par. Pret. Atturās noraidīts. 67. par. Pret. Pārbaudīsim. Balsojam par 67. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Balsojam par 69. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 72. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 4. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts. 75. par. Pret. Atturās. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 79. par, pret, atturās, noraidīts. 80. par, pret, atturās, noraidīts. 82. par, pret. Pārbaudīsim. Balsojam par 82. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturās pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturās pieņemts. Sestais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss astoņi par pret atturās pieņemts. Deviņi par pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturās pieņemts. Desmitais par pret pret atturās pieņemts. 102. par pret atturās noraidīts. 103. par pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās pieņemts. 104. par pret atturās pieņemts. 105. par pret atturās noraidīts. 106. par pret atturās pieņemts.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 atturās noraidīts. 115. par pret atturās noraidīts. 115. vēlaties pārbaudīt. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 116. par. Pret. Pārbaudīsim. 116. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. par. Pret. Atturās. Noraidīts. Galīgais balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu pieņemts. Apsveicam referenti. Kaiskundze. Nākamais. Pohas kungas ziņojums, priekšlikums padomas eh, regulai, ar kuru tiek grozīta kāda cita, izveidojot biorūpniecības kopuzņēmumus. Balsošanas sarakstā sākumā mums ir deviņi grozījumi. Vai jums ir iebildumi, ja mēs balsojam par tiem blokā, par deviņiem grozījumiem? Iebildumu nav. Tad balsojam par, pret, atturās. Tātad nebija nekāda iebilduma, lai noraidītu šos uh, grozījumus. Noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturās pieņemts. Otrais par pret atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Kont viens par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturās um, pieņem, noraidīts. Uh, trešais par pret pieņemts. Kokobu divi par pret atturās pieņemts. Koko būtu trīs par. Nē, vēl pirms tam kompromiss numur divi. Par, pret, atturās pieņemts. Kont trīs par, pret, atturās pieņemts. Kont četri par, pret, pārbaudīsim. Koko būtu četri. Viens no EPP ir par daudz. Es vairs nebalsoju. Tātad vēl kāds. Es vairs nevaru izņemt savu kartīti. Tagad viss kārtībā. Jā, mēs te kļūstam arvien vairāk, sēžot zālē. Noraidīts. Kont 4 noraidīts. 14. par pret atturās noraidīts. Kont 5 par pret pārbaudīsim. Kont 5 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. Četri grozījumi blokā vai kādam iebildumi? Nē, tad balsojam par, pret, atturās noraidīts. Galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, es mm, neizteicu savu apsveikumu. Tagad Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets. Iepriekšējais bija omnibus priekšlikums. Un tagad Eiropas uh, Savienības 2018. gada finanšu gada vispārējais budžets. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. 2 par pret atturs noraidīts, 3 par pret atturs noraidīts, 4 par pret atturs pieņemts, 5 par pret atturs noraidīts, 6 par pret atturs. Nē, pārbaudīsim, pārbaudam sesto. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 7 par pirmā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim. Pirmā daļa septītajam grozējumam. Sākam balsot, lūdzu. Noraidīts. Otrā daļa. Atkrīt, atkrīt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 pret atturas noraidīts 17 par, pret atturas pieņemts 18 par, pret atturas noraidīts. Divi kompromisi par, pret atturas pieņemts 23 par, pret atturas pieņemts 24 par, pret atturas pieņemts 25 par, pret atturas pieņemts atturs noraidīts, 26 par pret atturs pieņems, 27 par pret noraidīts, 28 par pret atturs pieņemts. Galīgais balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts, godātie kolēģi, dāmas un kungi, paldies visiem par šo nasko balsojumu, bet lūdzu nedodaties brom. Paliekam šajā zālē, jo mums tagad sākās patiesās darba kārtības izskatīšana itra komitejas sēdē. Lūdzu, visi palieciet. Well, Man nav nekāda vara pār jūsu darbībām. Thank you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 Uh, dear colleagues. Kolēģi. Dear colleagues, ladies and gentlemen, if you want. Nikas kungs. Nikas kungs un pārējie jūsu grupējumā, godātie draugi. Ja vēlaties diskutēt par lietām, tad lūdzu dariet to ārpus šās sanāksmes telpas jo tagad turpināsim itra komitejas sēdi, un tas ir Bitikofer kunga ziņojums, ko izskatīsim. Tātad vēl Vienkovskas kundze negaidām. Vienkovskas kundze ieradīsies pēc 30 minūtēm. Godātie draugi! Virzība uz digitālās tirsniecības stratēģiju. Tas ir devītais darba kārtības punkts mūsu šā vakar sēdēm. vēlreiz atkārtoju virzību uz digitālās tirzniecības stratēģiju. Tas ir ITRES atzinums par INTA pašiniciatīvas ziņojumu par digitālās tirzniecības stratēģiju. Okay. Um, on behalf, I understand, on behalf of Mr. Buti. Jā, man tikko saka, ka Bitikofer kungs, Turmesa kungs, Turmesa kungs runās Bitikofer kunga vārdā. Turmes kungs vārds jums. Jā, Bitikofer kungs aizteidzās uz plenārs sēdi un ir sanākusi tāda, viņam jābūt vairākās vietās vienlaicīgi. Bet um, balsojums, es saprotu, uh, būs nedaudz vēlāk nekā bija paredzēts otrā komitejā. Es tikai vēlētos griezties pie visiem ēneferentiem. E kur ir saņēmuši Bitikofer kunga rakstīto, nenolasījuši šos punktus. Sāksim diskusijas un iespējams, ka Bitikofer kungs tad atsteigsies no plenārsēdes, lai piedalītos gala vārdu teikšanā. Prieksēdētais kolēģi, labi. Tad sāksim. Un eh, visu pirms eh, vēlētos dot vārdu EPP grupas eh, vārdā ēna referentam Putičello kungam. Lūdzu. Cari colleghi, Dargie kolēģi, iesākumā vēlos pateikties referentam Butikoferam par ļoti detalizēto izklāstu par eh, šo tēmatu. Digitālais vienotais tirgus ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai Eiropa varētu būt un turpināt pasaules ekonomikas vadošajās pozīcijās, atbalstot ekonomikas izaugsmi internets jaunās tehnoloģijas pilnībā ir mainījušas cilvēku ieradumus un to veidu, kā darbojas sabiedrība un ekonomika. Līdz ar to ir nepieciešams aizvien vairāk digitālā tirgu Eiropas Savienībai paredzēt sev instrumentus, kas spēj garantēt brīvu pārvietošanos bez šķēršļiem un garantēt augstu patērētāju aizsardzības līmeni. Tik tiešām daudzi tirzniecības standarti šo realitāti nerespektē. Mēs saskaramies ar globālu ekonomiku un e, stāvokli, kad valstu uzņēmumiem rodas aizvien vairāk šķēršļu. Eiropas Savienība nevar atļauties veidot digitālu protekcionismu. Mēs nevaram pieļaut to, ka birokrātijas barjeras bremzē Eiropas IKP pieaugumu par eh, saskaņā ar aplēsiem 415 miljardiem eiro. Mums ir jādomā, kā mēs varam nodrošināt pakalpojumus par labākām cenām, nodrošināt jaunas dar darba vietas, un vienotais eh, tirgus rada nosacījums jaunajiem startupiem un citiem uzņēmumiem eh, labi attīstīties tirgū, kurā ir ap vairāk nekā 500 miljonu patērētāju. Dodot iespējas nodrošināt tiešsaistes transakcijas, atceļot nevajadzīgas barjeras un veidojot konkrētas labumgūšanas iespējas patērētājiem. Līdz ar to ir ļoti būtiski veidot Eiropas Savienības stratēģiju, kura spēj garantēt Eiropas Savienības uzņēmumiem, uh, taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju trešo valstu tirgiem. Ir jādod iespēja un jāparedz patērētāji un, pa, un iedzīvotāji pamata tiesība aizsardzība un pieņemto standārta aizsardzību. Vēlos pateikties referentam par sagatavoto tekstu Un esmu pārliecināts, ka pateicoties diskusijām un ieteikumiem, uzklausot kolēģu viedokļus un grozījumus, kuri ir jāizsniedz līdz rītdienai, esmu pārliecināts, ka tādā veidā līdz sarunu beigām mēs varēsim sagatavot līdzsvarot atzinumu, kurā tiek piedāvātas noderīgas eh, domas starptautiskās tirzniecības komitejai. Paldies, kolēģi, par izklāstu! Tālāk dodu vārdu runātājiem no nu, sociāldemokrātu grupas kolēģis Peters Korpačevs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties kolēģim Butikoferam par viņa ieguldīto darbu šajā dosjē. Mans iepriekšējais kolēģis īpaši runāja par protekcionismu. Mums ir atšķirīgas prakses. Mēs redzam, ka ir ārkārtīgi plašas birokrātijas radīts barjeras, tāpat geolokalizācija, citi šķēršļi, e, pasākumi, kas bloķē maksājuma metodas. Un Eiropā vien mēs esam e, identificējuši 22 lokalizācijas pasākumus, tas notiek tikai Eiropas Savienības iekšēnē, tad iedomājieties, kas notiek ārpus tās. Mums ir jāidentificē šķēršļi digitālai tirzniecībai un jāvienojas par mūsu turpmāko attīstību. Tirgu pieaugums notiek ģeometriskā progresija, tomēr mēs saskaramies ar eh, tikpat lielu sadrumstalotību. Mums ir jāatzīst arī to, ka e-komercija ir nozīmīga MBU to attīstībai ārpus vietējiem, nacionāliem un starptautiskiem tirgiem. MVU ir iespēja, jāparedz iespēja strādāt globālajos tirgos. Ir jāparedz iespējas, lai veicinātu MVU vadītu e komerciju Tāpat ir jādomā par muitas digitalizāciju, par tiešsaistes reģistrāciju, nodevu nomaksai eh, un administratīvu procedūru vienkāršošanu ir ārkārtīgi nozīmīgi tirzniecībai. Tāpat ir jādomā par IT standartu vienotīviešanu, lai tas varētu dot iespēju patērētājiem viscaur Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie starp, savstarpēji pieņemamas IT uh, uz, uh, atpazīšanas marķējumu. Tāpat MBU ir ļoti nozīmīgi strādāt uh, globālajos tirgos, lai nebūtu pienākuma uzraudzīt eksante saturu, tomēr jāparedz nelegālas satura uh, ziņošana par. Ne, nelegāla satura no autora tiesība aizsardzību. Un visbeidzot, tas ir jāskata kā viens no mehānismiem, kas var veicināt spārobežu sadarbību. Es uzskatu, ka ir jāparedz digitālā nodaļa tirzniecības notiekumus, un mums ir šajā virzienā jātīst savu sadarbību ar tādām valstīm kā Singapūra, Kanāda un citām. Paldies, nākošais runātājs. Nikolais Balekovs no ECR. Paldies, priekšsēdētāji! Digitalizācija un jaunās tehnoloģijas ietekmē mūsu sabiedrību. Tradicionālās industrijas aizvien vairāk izmanto uh, digitalizāciju. Tāpat par, ir iespēja sasniegt patērētājs ātrāk un ar mazākām izmaksām. Šobrīd esošie tirzniecības noteikumi neņem pilnībā vērā šo jauno realitāti. Tajā pašā laikā tiek veidots valdības līmenī barjeras, lai bloķētu piekļuvs tirgiem, lai veicinātu priekšrocības vietējiem uzņēmumiem. Uh, Mums ir būtiski dot iespēju MVU pirkt un pārdot tiešsaistē, un barjeru atcelšana. Uz to ir jākoncentrējas Eiropas Savienības stratēģijai ir jānodrošina taisnīgs un taisnīga un droša piekļuve Eiropas Savienības uzņēmumiem trešo valstu tirgumu. Eiropas Savienība gadu laikā pārdod preces par 1,7 triljoniem. Tirzniecības e, politikai ir jābūt vērstāju uz tirzniecības barjeru atcelšanu, pasargājot mūsu vērtības tajā pašā laikā. Ir jāparedz pasākumi, kas Uh, mazina investīciju barjeras, spātrina muitas procedūras un mazina dažādus pasākumus, kuri negatīvā veidā ietekmē tirzniecību interneta ātrums un savietojamība, savienojamība ietekmē biznesa iespējas un arī patērētāja iespējas. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Vīrī no Aldē. Dominik Rikē regrets, ka he cannot be here to... Dominiks Rikē nevarēja būt klāt šajās debatēs. So, next speakers, uh, Madam. Nākošais runātājs. Patrisiet Toja. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris novērojumi. Domāju, ka kolēģa Butikofera priekšlikums ir plašs, precīzs, kā tas ir parasti. No savas puses vēlos uzsvērt divus aspektus. Viens no tiem Mums ir jādomā par starptautiskās tirzniecības attīstību un elektronisko tirzniecību, kas um, pārsniedz valstu robežas. Mums ir jāparedz adekvāts Eiropas Savienības instruments. Šeit es gribētu runāt arī par e-komercijas direktīvas pārskatīšanu. Es saprotu, ka tas ir tabū, bet uh, Tas ir jāparedz, jo mums ir jādomā par situāciju pasaulē. Un e, to arī norādīja kolēģis Patričolē savā runā. Otrkārt, ir uzņēmumi, pakalpojums sniedzēji, e, ražotāji, tālāk ir patērētāji un tālāk ir strādājošie ir šie trīs aspekti jāņem vērā. Mums interesē uzņēmumi, bet ir jādomā arī par darba aspektu. Šie jautājumi ir saistīti, un es uzskatu, ka par to ir jārunā, jo mēs runājam pār tādas e, digitālās tirzniecības attīstību, kas respektē strādājošos. Es iepazinos e, ar plašpētījumu rezultātiem e, kas bija publicēti Itāļu avīzē, kur bija runa pār nodarbinātības veidu lauksaimniecībā, kas balstās praktiski uz strādājošo paverdzināšanu. Šāda parādība ir jābloķē, ja mēs nedrīkstam pieļaut tās iesakņošanos. Mums ir jāgarantē strādājošo aizsardzība, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šī parādība iesakņojas digitālajā tirgū. Šī ir prakse, kas būtu jānosoda mūsu komitejai. Visā citādi es uzskatu to par labu atzinumu. Paldies! Un tagad kolēģis Zuriņu. Paldies priekšsādātāji, jā, aps, izmanto iespēju apsveikt referentu. Ta ir ārkārtīgi nozīmīga digitālā konkurētspēja Eiropas Savienībai. Mums ir jādod iespējas globālā mērogā izmantot mūsu iespējas, un mēs to nevaram panākt, ņemot vērā iepriekšējos digitālos noteikumus. Tāpēc mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgu izaicinājumu. Jaunas digitālais tirgus, tam ir jāņem vērā jauno tehnoloģiju dotās iespējas, un arī jāņem vērā tas, ka šīs jaunās tehnoloģijas varētu pārpozicionēt Eiropas Savienību digitālajā tirgu, tajā pašā laikā paturot eh, spēkā, aizstāvot mūsu vērtības un paturot spēkā mūsu pilsotiesības. Taču uzskatu, ka ziņojums ir jāpadara spēcīgāks. Pirmkārt, infrastruktūra jautājums ir būtisks, tas ir praktiski atslēga visam, un šeit mēs runājam par investīciju daļu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs Um, telekomunikāciju sadaļā. Un būtiska sastāvdaļa ir bezmaksas, bezmaksas interneta piekļuvas nodrošināšana. Še, šīs ir sastāvdaļas, kas ir ļoti nozīmīgas, lai varētu veidot visu aptverošu un konkrētu spējīgu tirgu, kas spētu integrēt uh, mūsu iedzīvotāju šajā tirgu. Mūsu kolēģis Kovačevs jau atsaucās eh, vairāk kārtīgi uz šiem aspektiem, un es viņu atbalstu. Eh, tāpat šis atzinums lielā mērā aizsargā tirzniecības nolīgumus vai mēs esam defensīvās pozīcijās vai ne, arī mēs meklējām iespēju grozīt eh, konkurences līkumus, iestrādāt eh, konkurences eh, noteikumos taisnīguma vērtības, vienlīdzīgu iespēju, iespējas un citas, kam, kas ir daļa no mūsu Eiropas digitālās identitātes un kam, kam ir jātiek iestrādātiem mūsu Eiropas pilsoņu interesēs. Ta, ta, ir jā, tas, tas ir jāizstrādā mūsu digitālajā stratēģijā un pēc tam arī globālajā stratēģijā. Paldies, kolēģi, un tagad es vēlētos dot vārdu komisijai. E, trei ģenerāla direkcijas eh, nodaļas vadītāja vietniekam Pīnam. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji! Patiesībā es pārstāvu ģenerālu sekretariātu, bet uh, DigiTrade uh, eh, pārstāvji man ir sagatavojuši piezīmes, viņi diemžēl nevarēja ierasties šovakar. Tātad, vispirms viņu vārdā Un komisijas vārdā es varu teikt, ka komisija priecājas par šo priekšlikumu, kas ir labi līdzsvarots dokuments, un mēs varam atbalstīt lielāko daļu punktu, kas tajā iekļauta. Komisija principā piekrīt šiem trim principiem, uz kuriem būtu jābalstās uh, tirsniecības stratēģijai. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina uh, piekļuvu tirgumu Eiropas uzņēmumiem, vienlaikus uh, radot arī labvēlīgākus noteikumus Eiropas patērētājiem un uh, Protams, ir jānodrošina arī e, noteikumu ievērošana. Mēs e, ceram, ka izdosies īstenot lielāko daļu e, to priekšlikumu, kas ir šajā dokumentā. Tā, piemēram, šīs te, šo te punktu pilnīgi iekļaušana sarunās par nolīgumiem ar Āzijas valstīm, piemēram, ar, arī ar Indonēzijas pārstāvjiem. Tāpat ir paredzēti dažā, dažādas sadaļas e-komercijai. Uh, Komisija ir ņēmus vērā arī priekšlikumus, kuri ir šajā atzinuma priekšlikumā, un var atbalstīt lielāko daļu no tiem. Mēs uh, nevēlamies varbūt īpaši uzmanību pievērst tam, ko ir iespējams labāk panākt ar tirsniecības nolīgumiem. Piemēram, skaidrāki uh, nodokļu jautājumi, tos varētu sasaistīt arī ar citām iniciatīvām. Vairāk deputāti pieminēja datu apriti. Vēlos norādīt, ka tā ir joma, kurā komisija tikai vēl um, pārdomā savu uh, stratēģiju. Protams, ka mums ir jācenšas īstenot ambiciozu stratēģiju uh, arī um, aizliedzot, um, nepieļaujot nevajadzīgu datu no nu, pārsūtīšanu, bet mums ir nepieciešams uh, regulēt to, lai tiek ievērota datu aizsardzība. Kā jau es teicu, komisija joprojām uh, pārdomā to, kā panākt līdzsvaru starp šiem eh, punktiem. Komisija sagaida ar nepacietību grozījums, kurus iesniegs eh, deputāti arī citās komitejās, un gal galā mēs piedalīsimies debatēs, kad tiks diskutēts par galīgo ziņojumu projektu. Paldies! Lielas paldies komisijas pārstāvjiem, un tagad kolēģa Pitikofer kunga vārdā vārds Turmes kungam. Noslēguma vārdiem. Ja es pareizi saprotu, tad Reinharda piedāvātais atzinums ir pieņemams ēnu referentiem. Un Zariņo kungam ir taisnība. Jā, mums ir zinām Eiropas specifika, proti mums vajadzētu vairāk rūpēties par eh, pilsoņu aizsardzību datu jomā, bet mums ir jādomā arī par eh, mūsu rūpniecību. Un eh, spiegošana arī, nu, it kā no draudzīgas spēka puses nav pieļaujama. Protams, arī ir nesenais jautājums par nodokļiem. Tas ir ļoti sarežģīts bet tas noteikti tiks virzīts uz priekšu, un eh, tā ir pozitīva darba kārtība, bet eh, tā ir jālīdzsvaro. Reinhards ar prieku sadarbosies ar jums, lai sagatavotu eh, kompromisus, lai mūsu atzinums būtu nopietns. Paldies, kolēģi! Grozījums drīkst iesniegt līdz 3. oktobrim pulksten 6. vakarā. Tas ir rīt. Jā, rīt cienījamie draugi. Jā, labāk, ja mēs saprotam, ka tas ir rīt. Tātad balsojums notiks 6. novembrī. Itra komitejā balsosim 6. novembrī. Ne šovakar. Ne, 3. novembrī. Uh, that's all. Tas arī būtu viss. Liels paldies par šo diskusiju. Un Bienkovskas kundze eh, ieradīsies pēc 30 sekundēm, katrā ziņā ne vēlāk kā pēc minūtes. Un tad pievērsīsimies desmitajam punktam darba kārtībā pēc minūtes. Good evening, Madam Commissioner. Labvakar, komisārs Kundze. Sveicam jūs Eiropas parlamentā, ITRA komitejā, kā parasti. Paldies, ka ieradāties. Mums ir paredzēts struktūrālais dialogs ar Eiropas komisiju un mums ir arī divi priekšlikumi. Programma Eiropas uh, rūpniecības politikā, jo īpaši aizsardzības jomā runa ir par ļoti uh, lielām summām, kas atvēlētas šai jomai. Paldies jums par uh, šo programmu. Mūsu referenti ir Grostets kundze. Un esam gatavi turpināt darbu pie šī dosie pēc iespējas ātrāk, jo mēs, protams, vēlētos uzsākt programmas īstenošanu 2019. gada sākumā. Tas mums ļoti nozīmīgi. Un otrs ļoti nozīmīgs jautājums ir Eiropas Savienības atjaunotā rūpniecības politika, par kuru mēs priecājamies, un tā izriet no parlamenta nesenās rezolūcijas par Eiropas aizsardzības eh, rūpniecības veidošanu. Tātad vēlreiz paldies par šo jauno rūpniecības politiku Eiropas Savienībai nākamajiem gadiem. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu komitejai un esmu pārliecināts visam Eiropas parlamentam. Vispirms jau, protams, mūsu uh, rūpniecībai, bet visai savienībai kopumā. Lūdzu, komisārs Kondz, vārds jums. Lielas paldies, priekšstādātāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Lielas paldies par eh, to, ka esat uzaicinājuši mani šovakar. Sākotnēji eh, šīm bija jābūt diskusijām par aizsardzību, jo īpaši par eh, šo te priekšlikumu, kur jūs pieminējāt, Eiropas aizsardzības rūpniecību. Es priecājos šeit redzēt arī Grostets kundzi, referenti un ēnu referents, kā arī pārstāvis no dažādajām komitejām, kas būs iesaistīts šīs iniciatīvas sagatavošanā. Jo, protams, mūsu uh, rīcībā nav daudz laika un mums ir um, jādiskutē pienācīgi par šiem jautājumiem. Paldies, ka esat mani uzaicinājuši, bet, protams, es izmantošu arī šo iespēju, lai iepazīstinātu jūs varbūt pavisam īsi, jo noteikti mums būs iespēja par to runāt arī turpmāko nedēļu laikā, proti iepazīstināt jūs pavisam īsi ar mūsu atjaunoto rūpniecības politiku, kas tika uzsākta tikai pirms divām nedēļām. Tātad vispirms īsumā par rūpniecības stratēģiju un tad otrajā daļā es vēlētos pievērsties aizsardzības rūpniecības politikai. Protams, ik viens zina, ka mums ir jāizmanto pašreizējā ekonomiskā izaugsme, lai modernizētos un sagatavotos nākotnēji. Tas ir galvenais iemesls, viens no galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā mūsu darbām pie rūpniecības stratēģijas, jo tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina arī tāda rūpniecība, kas ir visviedākā, visinovatīvākā un visilgspējīgākā uh, pasaulē, jo mūsu rūpniecībai ir jābūt vadošai pasaulē. Un mums ir jāizmanto šī tehnoloģiskā uh, revolūcija, Mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas rūpniecība arī turpmāk būtu vadošajā jomā visās šajos minētajos aspektos, tātad vieda, inovatīva un ilgspējīga. Protams, mēs vēlamies arī tādu rūpniecību, eh, kas um, ņemt vērā arī digitālo eh, tehnoloģiju. Un mums ir jābūt efektīviem no apjoma viedokļa, mums ir jāizmanto arī vienotā tirgus iespējas Eiropā. Uh, Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, mums ir nepieciešama tāda rūpniecība, kas ir vadošā pasaulē, eh, cenšoties izmantot pēc iespējas mazāk oglekļa enerģijas un kas būtu saistīta ar aprits ekonomiku. Mūsu atjaunotā rūpniecības uh, politikas stratēģija ir balstīta uz uh, darbu, ko esam veikuši pie uh, FC arī citiem sektoriāliem pasākumiem, kā piemēram kosmostratēģija, Šī stratēģija balstās uz sešiem pīlāriem, un varbūt ne šodien, es nezinu, vai mums būs pietiekam daudz laika to paveikt, bet es, protams, ar lielāko prieku diskutētu ar jums par šiem jautājumiem, jo mēs esam smagi strādājuši pie šī jautājuma, esam iesaistījuši visas um, saistītās puses, arī jūs, Eiropas parlamenta padomi un uh, dalībvalsts, lai sagatavotu šo dokumentu. Tātad tas ir balstīts uz sešiem pilāriem. Pirmais ir atvēlēts vienotiem tirgum. Tas nenozīmē, ka mēs tikai eh, nojauksim barjeras, ko, protams, darām, bet arī radīsim jaunas iespējas vienotajā tirgu. Otrakārt, mēs eh, cenšamies piemērot rūpniecību digitālajai ērai, protams, izmantot eh, viedās tehnoloģijas un visu rūpniecības vērtību ķēdi kopumā. Tālāk, mēs vēlamies, lai tiktu izmantots pēc iespējas mazāk oglekļa enerģijas un lai tiktu izmantot aprits ekonomika, lai šī stratēģija būtu um, ilgtspējīga arī no finansējuma viedokļa, lai būtu lielākas iespējas maziem un vidējiem uzņēmējiem. Piektkārt, mēs vēlamies atbalstīt rūpnieciskās inovācijas. Te mēs atbalstam uh, dažādu izšķirošu tehnoloģiju izmantošanu. Un visbeidzot, kas ir ļoti svarīgi, uh, tirzniecība. Uh, lai mēs būtu konkrēt spējīgi globālā mērokā. Mēs zinām, ka atvērti uh, noteikumi ļoti svarīgi, arī savstarpējums, piemēram, iepirkuma tirgos. Tās ir tikai saprātīgas gaidas no mūsu puses, un pie tā mēs arī uh, strādājam šajā dokumentā. Es ceru, ka jūs būsiet gatavi arī diskutēt ar mani par šiem jautājumiem, varbūt ne šovakar, bet tuvākajā nākotnē un atbalstīsiet mūs īstenojot šo stratēģiju, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti konsekvents dokuments, kas uh, ir saskaņā ar mūsu iepriekšējiem dokumentiem. Tālāk mūsu aizsardzības rūpniecības attīstības programma. Mēs esam uzsākuši 5. Eh, jūnijā īstenot uh, aizsardzības fondu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements attīstot aizsardzības rūpniecību, tādu, kas ir spējīga tikt galā ar um, drošības izaicinājumiem. Un, kas vēl ir ļoti svarīgi, lai mums, mēs varētu uzlabot sadarbību starp sektoru jomā un arī dalībās starpā. Es noteikti jums par to ziņošu sīkāk, bet vispirms pavisam īsi. Tātad tas balstās uz diviem pīlāriem - pētniecība un eh, spējas. Par pirmo pīlāru var teikt ar prieku, ka tas jau tiek īstenots ar pilotu projektiem un eh, sagatavošanas pasākumiem, kam atvēlēt 90 miljonu eiro trīs gadu laikā, ir jau uzsākt iepirkumu diviem specifiskiem projektiem bezpilotu sistēmām un nākotnes varēviem Mēs strādājam un diskutējām par 2018. gada darba programmu. Es vēlos pateikties arī jums par līdz šim sniegto atbalstu. Bez tā, jo īpaši bez galerkunga atbalsta, proti um, atbalstot um, šo attiecīgo budžetu piešķīrumu, mums nebūtu tas izdevies. Liels paldies jums par to, un tas noteikti būs kā iestrāde aizsardzības pētniecības programmai, kas tiks piedāvāta uh, apmēram gadu laikā. Es vēlos arī izmantot šo iespēju, lai diskutētu par spēju pīlāru, jo tas ir kas jauns. Mm, proti vēlos um, jūs, jums ieskicēt uh, galvenos um, aspektus, kas ir šajā te Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmā. Tā ir jauna pasākuma uh, pakotne. Uh, E, kurā iesaistīts vairākas komitejas, tā skaitā arī sēde, budžeta un info komiteja, un par to diskutēsim nākamo mēnešu laikā. Pirmo reizi nākam klajā ar šādu programmu, proti komisija pirmo reizi nāk klajā. Tātad pats par sevi tas ir ļoti svarīgs pagrieziena uh, punkts un svarīga pārmaiņa. Te ir uh, divi mērķi. Vispirms atbalstīt Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, un tāpēc mēs esam izvēlējušies eh, kā juridisko pamatu 173. pantu, un otrs mērķis ir ļaut Eiropai pakāpeniski nodrošināt pašai savu aizsardzību un nebūt atkarīgai. Un to mēs darām ar eh, šo te rūpniecības eh, konkurētspēju. Nu, tas ir mūsu galvenais mērķis šajā programmā, un to mēs esam gatavi arī darīt. Daži skaitļi, pavisam īsi, tie runā paši par sevi. 80% publiskā iepirkuma aizsardzības jomā notiek nacionālajā līmenī. Tas novērt pie dublēšanās un neefektivitātes Mums ir 178 ieroču sistēmas Eiropā, galvenokārt tās nav savstarpēji savietojams. Nu, salīdzinot ASV, tāds ir tikai 30. Ir vairāk eh, dažādu helikopteru veidu Eiropā nekā valdību. Tātad mēs uzskatām, ka mēs izšķēdējam resursus un līdzekļus. Saskaņā ar Eiropas parlamenta aplēsēm tas izmaksā 25 līdz 100 miljārdus eiro ik gadus. Tāpēc mēs piedāvājam šādu Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu ar finansējumu, kas būtu 500 miljonu eiro um, 2019. un 2020. gadam, ko vēlamies sasniegt ar šo programmu. Protams, um, veicināt sadarbību, pirmoreiz izmantojot Eiropas Savienības budžetu, lai līdzfinansētu aizsardzības, attīstības kapa, aizsardzības kapacitātes attīstību. Tās būs kā uh, spēja prioritātes dalībvalstīm. Tātad dalībvalsts izlems, kas, kas ir prioritāte. Un programmas mērķis ir tikai Eiropas Savienības uzņēmumi. Tas ir izšķirīgi. Ja mēs vēlamies veicināt pašu savu kapacitāti un ārkārtīgi nozīmīgi arī, lai samazinātu šīs eh, tehnoloģiskās atšķirības ar citiem pasaules reģioniem. Vispirms ir paredzēta eh, prototipa fāze, bet ir paredzēta arī testēšana, eh, dizainēšana, certificēšana un pētījumi. Galvenokārt tas izpaudīsies kā granti apmēram līdz 20% no kopējām izmaksām prototipiem. Un Dažos gadījumos šis līdzfinējums varētu būt līdz 30% un 100% citu pasākumu uh, gadījumā. Tātad citiem pasākumiem tas varētu būt pat līdz pat 100%. Dalībvalstīm apmaiņā um, par to ir jāapņemas kopīgi finansēt uh, kapacitāšu attīstību, bet, protams, arī ir jāpiedalās uh, gala produktu uh, iepirkumos. Tas ir veids, kā mēs vēlamies veicināt sadarbību dalībvalstu uh, starpā šajā jomā. Mēs, protams, nedublēsim to ar jau pašreiz esošajām iniciatīvām. Mums ir attiecīgas kompetences, kuras eh, mums uztic līdz uh, eh, lēmumu pieņemējs. Mēs negrasamies to sajaukt ne ar kādām starpvaldību programmām un procedūrām. Es vēlētos arī pavisam īsi pies, pieskarties dažiem specifiskiem punktiem, par kuriem, cik es zinu, jau šobrīd tiek diskutēts vai nu padomē vai parlamentā. Vispirms, Es ikreiz to skaidri atkārtoju. Šī programma nav domāta tikai un vienīgi lielajām dalībvalstīm un lielajām eh, rūpniecības jomām. Mēs cenšamies to veidot kā ārkārtīgi iesaistošu, iekļaujošu programmu, lai no tās iegūtu visas dalībvalstis. Bet, protams, vēlos arī pateikt pavisam skaidri, mēs nevēlamies neko uzspiest. Mūsu mērķim ir ir jābūt galvenokārt rūpniecības efektivitātei. Tāpēc mēs uh, eh, veicinām to, lai piedalītos mazie un vidēji uzņēmumi, protams, saskaņā ar to, uh, kādas būs dalībvalstu vēlmes. Ir paredzēts izveidot konsorcijas uh, un aizsardzības piegādes ķēdes. Mums ir nepieciešams, lai aizsardzības rūpniecība atvērtu savus piegādes ķēdes pārobežu sadarbībai, tāpēc mēs piedāvājam attiecīgu budžetu sadaļu, kas ir atvērta maziem un vidējiem uzņēmiem. Geogrāfiskais uh, līdzsvars būs atkarīgs arī no tā, kā šie projekti tiks līdzfinansēti no dalībvalstu puses. Šobrīd mēs uh, sagaidām tik tiešām uh, ticams dažādus projektus, kurus piedāvās dalībvalstis. Un mēs ar lielu uzmanību iepazīsimies ar padomus un parlamentu priekšlikumu šajā jomā. Tas ir ļoti nozīmīgi mums. Ir jāveido tādi noteikumi, kas atbilst mūsu vajadzībām. Tātad ne tikai par labu lielajām rūpniecības nozarēm un uh, lielajiem uzņēmumiem, lielajām uh, dalībvalstīm. Otrkārt, par 500 uh, miljonu budžetu eiro es vēlētos uh, divos vārdos izskaidrot. Mums eh, ļoti uzmanīgi ir jāskatās, eh, kur mēs varam rast šos līdzekļus patreizajā daudzgadu finanšu schēmā. Un patiesībā jau no pašā sākuma bija skaidrs, ja mēs nopietni vēlamies to risināt, ja mēs vēlamies panākt eh, ilgtspējīgus rezultātus un panākt arī dalību valstu atbalsta aizsardzības sadarbībā tad mums ir jābūt gataviem tam atvēlēt arī Eiropas Savienības līdzekļus un daudz tādu. Uh, Un eh, tas eh, bija viens eh, no aspektiem, par ko runājot ar rūpniecības pārstāvjiem, ar nozars pārstāvjiem, tas parādījās bieži. Un jau pašā sākumā dalību valsts to pateica, ka arī dalību valsts ir ieinteresēts Eiropas budžeta atbalstā. Līdz ar to ļoti uzmanīgi izvērtēsim budžeta iespējas, izvērtēsim patreizējos budžeta posteņus, kur ko varētu uh, paņemt. Uh, bet vēlējos pateikt, ka neviens eh, no patreiz īstenotajiem projektiem netiks iekavēts un arī nākotnē paredzētās programmas netiks nosabotas. Darbs bija pietiekami, svari, pietiekami grūts, un tomēr uzskatu, ka mums eh, izdosies panākt mums vēlamo un visiem vēlamo rezultātu. Jā, bet risinājums ir jāmēģina rast pragmatiskā gaisotnēm un 19. Eh, un 20. gadus mēs mēģināsim izmantot eh, kā pārbaudas periodu. Skatoties, kas tad eh, šajos gados tiks panākts, mēs izvērtēsim gan zinātnes ieguldījumu, gan arī nozars attīstības programmas. Tātad abi šie ir pilotprojekti, tās ir divas pilotprogrammas Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc vēlējos par šiem aspektiem runāt ar jums, jo es, cerētos, es cerētu, ka jūs varētu arī mums palīdzēt eh, sadarboties ar valdībām, ar modalitātes jautājumiem un iekļaut to eh, nākotnes daudzgadu finanšu schēmā. Tas ir patiesībā arī Eiropas institūcijas sarunu subjekts, tēma. Uh, Tas ir kaut kas jauns, ir parādījusies jauna programma, jauna programma aizsardzībai. Tāpēc un ceru, ka mums visiem kopīgi izdosies. Komisija ir spērus ļoti ambiciozu soli šās programmas izpildes patuvināšanā un arī līdzlikuma devējiem, piedāvājot savus tehniskos risinājumus, būtu jādod savu artavu šajā darbā. Es tiešām ceru, ka es varu cerēt uz jūsu atbalstu. Un eh, ceru, ka ne tikai šajā komitejā, bet arī citās komitejās eh, atbalsts būs. Mēs vēlamies, kā jau to priekšsēdētājs teica, lai programma sāktu darboties 19. gada pirmajās dienās. Tas ir ļoti svarīgi. Mums uz priekšu ir jādodas lieliem soļiem, un šeit uzreiz vēlētos pateikties referentē Grostets kundzei, jo viņa bija ļoti ambiciozi arī laika grafika ziņā. Mums tas ir nepieciešams. Īpaši tāpēc, ka e, padome. E, Igaunijas prezidentūras vadībā ļoti ātri virza uz priekšu no savas puses šo failu, un iespējams, ka mums pēc mēneša šā gada novembrī jau izdosies eh, panākt trialoga uzsākšanu. Bet eh, parlamenta atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Es pilnībā atbalstu šo darbu, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Uh, un eh, ceru, ka savstarpējas uzticēšanās gaisotnē mums visiem kopā šis darbs izdosies un ies uz priekšu. Godātie kolēģi, es eh, ceru uz jūsu atbalstu, savu darbu balstu uz jūsu atbalstu un ceru, ka tas arī Eiropas eh, aizsardzības rūpniecības nākotnē nāks par labu. Priekšsēdētājs, paldies, komisārs Kunze! Paldies par jūsu sniegto informāciju un paldies par jūsu konkrētajiem priekšlikumiem! Jūs teicāt, ka šī lieta tiek virzīta uz priekšu pietiekamā ātri. Tas priecē. Šeit mēs esam šajā vēlajā vakar stundā sastapušies ir gan ēnu referenti, gan referenti, bet e, mūsu komitejas sēdē šovakar piedalās arī sēde komitejas deputāti. Vēlētos atgādināt visiem itra deputātiem, ka tāda meta ideja, un ir svarīgi to atcerēties. Runājot par Eiropas rūpniecības politiku, tad tā ir sēde komiteja, kur ir atbildīga par šo visu Eiropas rūpniecības politiku. Paldies sēde komitejas deputātiem. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, cik svarīga ir sēde komitejas darbība Un, eh, protams, eh, nenovērtēsim arī pārāk zemu itra komitejas darbu. Mēs jau gala beigās atrodamies itra komitejas sēdē, bet, godātie deputāti no sēde, jūs vienmēr esat laipni aicināti mūsu komitejas sēdē. Like with... Bet tagad eh, vēlētos dot vārdu referentes kundzei, pēc tam sēde komitejas pārstāvim Kā jau teicu, sēde deputāti sagatavo atzinumu, balstoties uz parlamenta reglamenta 54. pantu. Tas ir ļoti svarīgi, ka šāds pants ir iedibināts. Like to start, to ask, madame. Bet tagad dod vārdu Grostets kundzei. Merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāji. It īpaši vēlos pateikties komisārei Bienkovskai par viņas klātbūtni šovakar, kas apliecina viņas apņēmību strādāt vispārīgā veidā pie Eiropas rūpniecības, rūpniecības politikas, bet ir īpaši es vēlos pievērst uzmanību Eiropas rūpniecībai aizsardzības jomā, jo mēs apzināmies, cik daudz lietas ir uz spēles. Varbūt sēdē komitejas locekļi to var pastāstīt daudz labāk nekā es eh, cīņu pret te, eh, terorismu, nestabilitātes daudzās pasaules valstīs, bet arī, un šeit es atgriežos pie rūpniecības starptautiskā konkurence, digitālā revolūcija, kas nāk gan ar jauniem draudiem, gan ar iespējām. Līdz ar to mēs saskaramies ar ļoti interesantu rūpniecības programmu, jo mums ir jāapzinās tie dažādie izaicinājumi un to sarežģītību, kā arī Eiropas vieta pasaulē, kā līdzsvara vektoram mums ir jāapzinās, ka aizsardzības rūpniecība ir ļoti nozīmīga gan inovāc, eh, inovācija, gan nodarbinātības ziņā, un tādējādi eh, civilā un militārā joma sadarbojas. Daudzos aspektos mūsu rūpniecībai ir jābūt konkurētspīga, dinamiskai tas ir būtiski un aizsardzības jomā konkurētspēja iegūst citu konotāciju. Tā var izpausties kā efektivitāte veiktajās programmās un visaugstāko līmeni tehnoloģijās, ar ko var izcelties mūsu Eiropas uzņēmumi. Aizsardzības rūpniecība Eiropā sadarbojas, bet šī sadarbība var izmaksāt dārgu un apgrūtināt vairākas programmas. Tāpēc Šis regulas priekšlikums patiesai rūpniecības programmai šajā jomā ir lielisks pamats, lai virzītu uz priekšu to Eiropas sadarbību, kura līdz šim izpalika. Komisāri, jūs runājāt par vairākām problēmām. Un ir tiesa, ka tad, kad mēs runājam par bruņošanās rūpniecības politika. Tā ir rūpniecības politika, bet tā kā šeit ir un par aizsardzību tad jautājums kļūst īpaši jūtīgs, jo tas skār suverenitāti, kas ir dalība valsts suverēna kompetence. Komisāri, vairākos aspektos vajadzēs pieņemt lēmumu, jo tie nav iekļauti ziņojumā un jautājumi ir būtiski. Tas ir budžets, kas tiks veltīts Mēs runājām par periodu 19. un 20. gadam 500 eh, miljonu eiro, un nākošajā budžeta periodā būtu runa par 10 miljārdiem. Tie ir ievērojami budžeti. Un pilnīgi skaidrs, ka Eiropas parlaments, un es domāju arī mūsu līdzpilsoņi, neizprastu to, ka šie, šīs investīcijas netiktu novirzīts Eiropas uzņēmumiem. To ir viegli pateikt, bet netik viegli izdarīt, jo atsevišķas Eiropas rūpniecības nozars ir ar vienošanos eh, ar akcionāriem valstīs, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības, un būs jāstrādā, lai rastu vislabāko formulējumu lai tik tiešām šo finansējumu varētu saņemt Eiropas uzņēmumi. Ir šis jūsu piedāvātais noteikums 50% akcionāru, bet kā jau ik viens likums, šis ir noteikums, kas eh, var būt neelastīgs, bet tādam noteikumam ir jāpastāv iespējams lietas vajadzēs koriģēt, lai mums būtu garantīja, ka šis finansējums ir Eiropas, bet lai tas netraucētu pasākumu norisi un darbu uzņēmumos. Tāpat arī jūs runājat par to, ka ir nepieciešams atbalstīt MVU ar šo finansējumu. Var pilnībā piekrist. Ir ļoti būtiski tas, lai šīs programmas apvieno visas dalībvalstis, bet ir būtiski arī tas, lai ikviena dalībvalsts justos iesaistīta kaut vai tikai caur saviem MVU. Tāpat, komisāris, domāju, ka ļoti būtiski mums pašiem ir būt elastīgiem šajos jautājumos, jo esot pārāk autoritāri, mēs varam uh, mazināt mūsu uzņēmumu vēlmi piedalīties šajās programmās. Tāpēc mums ir jābūt maksimāli elastīgiem. Paldies, kolēģis Pasko no sēdē apakškomitejas. Paldies! Paldies, ka jūs uzaicinājāt eh, mani uz, un arī sēde deputātu uz šo ļoti svarīgo eh, sanāksmi. Pieci aspekti. Pirmais Mums eh, ir jāmaina domāšanas veids. Šis nacionāli iekrāsotais aizsardzības nozares uzskats ir jāmaina. Un eh, pie tā mēs vēlamies strādāt, un tas bija mūsu pamats. Šobrīd eh, aizsardzības rūpniecība saņem pasūtījums tikai no dalību valstu valdībām, un mums ir jāpārtrauc šis domāšanas, šī domāšanas ķēdīt un jādomā startautiskāk. Un eh, mums eh, nevajadzētu novērtēt pārāk zemu šo iesīkstējušo domāšanu. Otrs. Ir ļoti daudzi specifiski momenti un arī eh, pētījumā kur jūs pieminējāt savā priekšlikumā, tā tad parādās ideja, ka ir divi aspekti un 22 vienādi aspekti, kuri mēģina atbildēt uz kuri mēģina rast atbildes uz 22, dažādā, 22 dažādām prasībām. Domāju, ka mums eh, vajadzētu intensificēt dialogu draudu izvērtēšanā un vajadzētu šādā nozīmē izveidot tādu vispārēju izpratni. Un ir ļoti svarīgi samazināt eh, ražojumu daudzumu. Trešais. Neizbēgam pienāks brīdis, kad uh, Gala produktā būs jāintegrē no ārpus Eiropas nākošas daļas, sadaļas. Mums tas ir jāsaprot, tā ir realitāte, mums tas ir jāpieņem, un e, esam pārliecināts, ka gala beigās mums būs ļoti labi darbot spēj, spējīga lieta, gala produkts. Un nevajag baidīties no tā, ka kaut kas nav ražots Eiropā. Ceturtais tradicionāli valstīm iepērkot ieročus no Amerikas Savienotajām valstīm. Tās e, ieročus iepērk ne tikai ražojuma kvalitātes dēļ, bet arī e, kompānijas piedāvātās politiskās garantijas dēļ. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas e, Savienībai būtu jāņem vērā arī šis moments, jo jā, bieži mēs dzirdam ļoti labs Eiropas ražojums, ļoti labs, uh, bet eh, kurš eh, atbalstīs mani, ja man tas būs nepieciešams? Un tad mēs uzreiz sakam 27, visas 27 valsts, un patiesībā tas nozīmē neviens jums nepalīdzēs. Tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi sadarboties un stiprināt šīs eh, ciešās saites un savstarpējās atbalsta idejas politismu, ja mēs vēlamies Eiropas ražojumus padarīt pievilcīgākus citu acīs. Un visbeidzot, tas jau šeit izskanēja, ir ļoti svarīgi, lai piedalītos ik viens un it visi. Nedrīkst būt tā, ka lielie uzņēmumi pārdod lielajām valstīm un tikai lielie spēlētāji nosaka tirgu. Ļoti labi, ka komisija to ir sapratusi un piedāvājusi savus risinājumus. Paldies! Thank you. Thank you much, being... Paldies, paldies, kolēģi! Ļoti patīkam, ka sēde komiteja ir nākus klajā ar savu viedokli. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo, kā jau es teicu, kopīgā dokumenta sagatavošanai tas ir svarīgi. Un tagad itre komitejas eh, ēnu referents Pohakungs. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais prieksēdētāja kungs, kolēģi! Runājot par Eiropas aizsardzības nozars attīstības politiku, tas ir svarīgi izveidot Eiropas Savienībā aizsardzības kapacitāti, aizsardzības spēju, jo šobrīd no kopš otrā pasaules kara mums joprojām nav pietiekami daudz kapacitātes, lai mēs izveidotu paši savu aizsardzības spēku bāzi. Uh, Un eh, Eiropa jau saprot, ka mums ir nepieciešama ne tikai politiska griba, lai to visu pamainītu, bet tam ir nepieciešams finansējums. Komisijas piedāvātā programma, manuprāt, ir ļoti svarīgs instruments, eh, lai veidotu Eiropas aizsardzības kapacitāti. Un, eh, protams, mums ir jāveicina Eiropas sadarbība šajā jomā, zinātniskā pētniecība šajā jomā. Uh, bet eh, domāju, ka diskusijās izkristalizēsies tas, ka mm, mums eh, būs eh, jāpārskata dažādas Eiropā jau iedibinātās programmas un to rīcību, un tās jāsavēl kopā vienā bizē. Tagad par maziem un vidējiem uzņēmumiem un to tiešu iesaisti aizsardzības programmās. Uh, šādai iesaistē būtu jābūt garantētai, un domāju, ka programmas palaišana budžeta perioda beigās, lai kad tas arī būtu, tā ir jāpalaiž. Jūs teicāt 19. gada sākumā, bet ko to 19. gada beigās? Mēs esam gatavi spērt konkrētus soļus, lai stiprinātu Eiropas aizsarg spēju un stiprinātu tās aizsardzības nozari. Uh, Parlaments jau 16. gadā, nerunājot par šo gadu, ir konkrēti griezies pie komisijas, ka ir jāsagatavo likumdošanas projekti, kas šo jomu atregulētu. Bet tam ir nepieciešams eh, finansējums. Un eh, finansējums vai vispār runas par finansējumu vienmēr ir ļoti delikāta joma, jo nākotnē jau mēs visi gribam tikai taupīt, taupīt un vēlreiz taupīt. Es eh, esmu pārliecināts, ka dalību valsts iesaistē ir jābūt lielākai un pat konkrētām, varbūt, pienesumam no dalību valstīm. Un, uh, Eiropas kopīgā aizsardzības kapacitāte ir ļoti svarīgs jautājums, bet eh, mums ir jāveido arī iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas aizsardzības jomai. Bet tagad trīs konkrēti jautājumi. Pirmais būs provokatīva rakstura. Jūsu priekšlikumā es nesadzirdēju, ko tad Eiropas komisija grasās darīt un vai tā vispār apzinās, ka Eiropas parlaments noraidīja apvārsnes 2020 eh, finansējumu un eh, šo finansējumu, ka nedrīkstētu to izmantot aizsardzībai. Jūs to savos ievadvārdos nepateicāt. Nākamais. Ja 19. gadā programma tiek palaista, 19. gada pirmajos mēnešos, tad um, tā tiek palaista brīdī, kad Brexits vēl nav iestājies. Apvienotā karaliste vēl ir pilnvērtīga dalība valsts. Uh, Vai tas kaut kādā veidā ietekmē šo programmu, jo sanāk tā, ka Lielbritānija tad tajā vēl piedalās? Un 15. Panta, 15. panta ietvaros izdotais deleģētais akts, vai dalība valsts uzskata, ka um, programmas dalības laikā dalību valstīm būs šie deleģēti akti vai nē? Un trešais jautājums. Ko saka dalību valstis? Kādu atbildi jūs no tām dzirdējāt, runājot par dalību valstu finansējuma palielināšanu Eiropas budžetā? SND. E, eh, nas... Liels paldies, un tagad vārds Krasnodēms kungam, kas pārstāv ECR grupu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze! Es domāju, ka mēs visi šeit klās, klātesošie atbalstam Eiropas komisijas centienus Eiropas uh, aizsardzības rūpniecības jomā. Un šī piedāvātā programma noteikti veicinās šīs jums attīstību, bet jūs teicāt, ko ļoti nozīmīgi komisārs kundze, un uz to atsaucās arī mans kolēģis. Proti, tā būtu jābūt iekļaujošai programmai. Šobrīd daļa um, šī te formulējuma, kas cerams tiks grozīta arī pateicoties Eiropas parlamentu piedāvātajām izmaiņām, norāda uz to, ka mums tomēr ir zināmas bāžas par um, to, vai šī programma tik tiešām būs iekļaujoša. Vai šī programma nesaskarsies ar tādām pašām grūtībām kā apvārsnes 2020, kur uh, 500 aktīvākās pētniecības organizācijas bija saņēmušas 80% visa uh, Eiropas Savienības finansējuma. Citiem vārdiem sakot, vai nebūs atkal tāda situācija, kurā šī rūpniecība būs ļoti koncentrēta un tā kļūs vēl koncentrētāka? un mēs tikai atbalstīsim Eiropas pārnacionālos uzņēmumus. Tālāk šajā priekšlikumā ir dažādas prasības, kā piemēram par šīm trim kompānijām, kam ir jāpiedalās atsevišķos projektos. Varbūt, ka mums vajadzētu piestrādāt pie citiem kritērijiem, piemēram, geogrāfiskie kritēriji vai mēs varētu iesaistīt arī pētniecības institūcijas un universitātes eh, šajās te, eh, vienībās, kas varētu piedalīties projektā. Mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet varbūt mēs varētu runāt arī par uzņēmumiem, kuriem ir mazāks kapitāls, tā devētajiem vidējiem uzņēmumiem. Un vēl viens e, jautājums ir struktūrālā sadarbība ar, ar PESCO. Tas nozīmē, ka projekti tiks e, īstenot saskaņā ar pastāvīgo sadarbību, bet mēs zinām, ka noteikumi PESCO sadarbībai šobrīd vēl nav izstrādāti, tāpēc mēs nezinām, kuras dalībvalsts piedalīsies šajā programmā un kuras nē. Uh, Tāpēc es domāju, šīs uh, iniciatīvas nevajadzētu sajaukt savā starpā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Virikundze. Viņa aizstās kolēģi, kurš ir ēnu referents Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Rikē kungs, diemžēl, nevarēja ierasties šovakar, lai piedalītos debatēs par uh, šo aizsardzības eh, rūpniecības attīstības programmu. Vispirms viņš vēlas apsveikt komisiju par to, ka priekšlikums sagatavots saulaicīgi un ātri, um, izveidojot arī šo Eiropas aizsardzības fondu. Šis priekšlikums ir pamatakmens, lai nostiprinātu Eiropas Savienības sadarbību un integrāciju. Mums ir jābūt arī skaidriem strādājot pie mērķiem. Programmas mērķis ir optimizēt uh, uh programmu un tehnoloģiju nodošanu, un tam paredzētu 500 um, miljonu eiro. Un uh, šīs programmas ir jāatbalsta vismaz divām dalībvalstīm. Tam visam vajadzētu novest pie uh, politikas harmonizēšanas un pie Eiropas uh, militāra aizsardzības kompleksa, kas būtu konkurētspējīgs pasaules mērogā. Protams, ka uh, mēs varam cerēt uz labiem iznākumiem arī uh, sliktos apstākļos. Uh, Brexit noteikti ir iespēja virzīties uz priekšu ātrāk. Un tagad mums vajadzētu apkopot savus centienus, lai definētu kopīgus mērķus un līdzekļus. Finansējot uh, mūsu aizsardzības kapacitātes, tas ir tikai pirmais solis attīstot ne tikai nopietnu un uh, koordinētu aizsardzības programmu, uh, bet tas ir pirmais solis arī attīstot patiesu Eiropas uh, aizsardzības rūpniecību, kas būtu spējīgi inovēt un uh, iet roku rokā ar tehnoloģisko uh, ēru. Tas noteikti ietekmēs arī Eiropas ekonomiku, mūsu konkurētspēju un sabiedrību kopumā pozitīvā veidā. Ir jānorāda arī uz to, ka ASV uh, rūpīgi strādā pie šiem jautājumiem Lai fonds varētu darboties optimālā veidā, tā koordinācija Eiropas līmenī no komisijas un dalībvalstu puses ir izšķirīga. Tikpat svarīga kā, svarī, kā skaidrs prioritāšu saraksts, spriežot par finansējumu piešķiršanu vienbalsīgi visām dalībvalstīm. Rikai kungam ir divi jautājumi. Kad mēs paraugamies uz resursiem, kas paredzēti šī fonda finansēšanai, 148 miljoni eiro eh, tiek ņemti no attiecīgi finansēm, vai jūs varētu pamatot to? Un otrkārt, kā jūs varētu sīkāk paskaidrot šo te sadarbību eh, finansēm jomā starp komisiju un dalībvalstīm? Paldies! Paldies! Eh, Nākamais runātājs ir Bitkofer kungs, kas ir ēnu referents zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Tas tik tiešām ir jauninājums, ar kur saskaramies. Lai arī piekrītu motīviem, ja es tos pareizi saprotu, proti komisija vēlas veicināt sadarbību, es tomēr nepiekrītu pieejai, kur komisija ir izraudzījusies. Mēs esam diskutējuši par uh, labāku finansējumu stratēģijām ganiem ilgi, un nekad tā īsti neesam to īstenojuši. Mēs pat nenostieprinām publiskā iepirkuma direktīvu, kas ir spēkā nu jau gandrīz astoņus gadus. Tagad mums tiek paziņots, ka ņemot līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta un sadalot šos līdzekļus dalībvalstu starpā, mums tik tiešām izdosies pavirzīties uz priekšu. Es par to šaubos. Mērķis bija veicināt kopīgo iepirkumu uh, aizsardzības jomā. Arī tad mums tas tika solīts, bet nekas nenotika. Es domāju, ka patiesu solis priekšu mēs spēsim tikai tad, kad izdosies pārliecināt dalībās par to, ka ir jāsadarbojas. Uh, tā vietā, lai uh, sadarbotos tikai tik tālu, cik tālu mēs finansējam šo sadarbību vai līdzfinansējam no Eiropas Savienības uh, joms. Šie tie 150 miljoni uz diviem gadiem, tas nemainīs situāciju. Ja paraugamies uz uh, dažiem aspektiem, tad man vēl ir citas bažas, proti uh, projekts, kuram ir jā, jāizpild visi kriteriji, kas ir uzskaitīti. Tas būs tiks lielisks projekts, ka es tik tiešām nesaprotu, kāpēc tam būtu nepieciešams papildus finansējums no Eiropas Savienības puses, lai to sāktu īstenot. Konkurētspēja ir tikai atruna, es atvainojos, ik viens zin to. Tā tiek izmantota tikai tāpēc, lai iegūtu juridisko pamatu komisijas priekšlikumam, bet nevis tāpēc, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības līdzekļi, lai veicinātu konkurētspēju. No vienas puses mēs pārdodam vairāk ieroču pasaulē nekā būtu nepieciešams, bet no otras puses, ja mēs izmantosim e, šo finansējumu, tad mums izdosies uzlabot konkurētspēju, jo ar visu šo finansējumu arī nekonkurētspējīgi uzņēmumi varēs veiksmīgi darboties, e, balstoties uz nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc es domāju, ka vairāk finansējumu noteikti nav pareizais risinājums. Tāpat arī es uzskatu, ka šis ir ļoti nepareizs priekšlikums, proti, ka eh, līdzekļi jāņem no Connecting Europe Facility, lai finansētu. Ja mēs vēlamies nopietni strādāt pie Eiropas uh, aizsardzības rūpniecības, mēs nevaram atbalstīt šo jomu, ņemot līdzekļus no Connecting Europe Facility un satelīta navigācijas eh, programmas. Satelīta navigācijas programma ir absolūti nepieciešama, lai um, mēs uh, īstenotu sadarbību aizsardzības jomā. Es nesaprotu, kāpēc jāņem līdzekļi no vienas kabats un jāpārliek otrā. Es domāju, ka mums nepieciešama cita pieeja, lai dalībvalsts tik tiešām sadarbotos. Jā, pareizi, mums ir jādara vairāk kopā, bet es domāju, ka atbalstīt aizsardzības uh, labī nav pareizais veids. Paldies! Paldies kolēģiem par komentāriem, un tagad nākamais ēnu referents. Goja grupas vārdā. Silikjotis kungs, lūdzu vārds jums. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να πω, κυρία Επίτροπε. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt, komisārs kundze, ka priecājamies par to, ka esat ieradusies šeit Jūs iepazīstinājāt ar rūpniecības, komit, rūpniecības politiku un pēc tam ar aizsardzības politiku. Un tas, kā jūs eh, popularizējat to, patiesībā eh, liek mums teikt, ka mēs esam pret to. Mēs esam pret to ne jau tāpēc, ka runa ir par jaunu programmu, bet tāpēc, ka tas noved pie Eiropas Savienības militarizācijas. Tiek uh, pieprasīts investēt vairāk aizsardzībā, nostiprināt aizsardzību, bruņošanos, lai Eiropas Savienība kļūtu par svarīgāku partneri aizsardzības jomā. Proti, tiek piedāvāti pastāvīgi pilāri un 38,5 miljārdu eiro budžets 5,5 miljārdi eiro finansējumu militārajai rūpniecībai gadā un arī pētniecībai militāros nolūkos. Tas viss ir pretrunā ar patiesajām vajadzībām, kādas ir Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem. Daudz viet tiek samazināti piešķirtie līdzekļi, kā jau teica iepriekšējā runātāja, un ņemot vērā, ka ka mūsu rīcībā ir diezgan ievērojami līdzekļi, kāpēc mēs tos neizmantojam, lai reindustrializētu Eiropas Savienību, lai būtu jauna attīstība, piemēram, Eiropas dienvidos, kur skārus krīze un neoliberālā politika. Kāpēc, lai mēs neizmantot šos līdzekļus, lai īstenotu vispārēju stratēģiju par labu rūpniecībai, balstoties uz inovācijām, attīstību kā jau jūs eh, to norādījāt savā ievadrunā, veicinot nodarbinātību un attīstību par labu sabiedrībai, nevis par labu militārajai rūpniecībai un pētniecībai, no kuras iegūs tikai multinacionālajie uzņēmumi. Jo patiesībā tie ir līdzekļi, kas eh, ne tikai nostiprinās šos daudznacionālos uzņēmumus, bet arī radīs negatīvu ietekmi uz sabiedrību. Tas, kas sabiedrībai šobrīd ir nepieciešams, sabiedrībai, kas saskars ar nabadzību, ir attīstības politika, lai nostiprinātu ekonomiku, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, lai cīnītos pret bezdarbu. Mēs nevēlamies, lai līdzekļi tik piešķirti karam, lai atbalstītu aizsardzību. Aiz, aizstāvot aizsardzību, mēs atbalstām karu arī tajos reģionos, kur šobrīd tiek karots. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība uzsāk tādas iniciatīvas, kas veicinātu demilitarizāciju, lai notiktu Eiropas Savienības reindustrializācija un lai gal galā mēs rīkotos saskaņā ar sabiedrības vajadzībām, nevis rūpētos par aizsardzības nozars pārstāvu vēlmēm. Paldies! Paldies kolēģim par komentāriem! Līdz ar to esam izsmēluši ēnu referentu eh, sārakstu un politisko grupu pārstāvu sārakstu. Tagad vārds pārējiem runātājiem. Salīniņa kungam lūdzu. Grazie. La... I would like to ask you, colleague, not to... Paldies. Jā, lūdzu izsakieties divu minūšu laikā, jo saraksts ir samērā garš. Thank you. Paldies. Mm, ļoti izteik, eh, izteikšos ļoti īsi. Man ir divi komentāri. No tiem pirmais. Tas attiec uz prioritāšu struktūru šajā programmā. Izteikšos ļoti īsi, jo pamatelementus jau norādīja kolēģi Grospēta. Par septīto pantu priekšlikums runā par 50% dalību. Manuprāt, vajadzētu koncentrēties uz programmas prioritātēm. E, prioritātes no vienas puses ir ar politisku raksturu, tā ir aizsardzība. Un Šeit ir runa gan par rūp, aizsardzības rūpniecību, gan par politiku. Pirmais princips - stabila aizsardzības politika, lai valsts definē savas prioritātes un kapacitātes. Tālāk tīri rūpnieciskais jautājums - šie 50 dalības procenti. Tā, manuprāt, ir stīva pieeja. Mēs varētu izmantot savienoto valstu proksī eh, modeļus, kur varētu izvietot eh, procesa, peļņu procesā mm, virzība Eiropā. Mums nevajadzētu būt ar neelastīgām idejām. Mums vajadzētu panākt, lai 50% ieguvumu būtu Eiropā. Tālāk par MVU mūsu prāti ir būtisks jautājums, bet ko mēs saprotam ar MVU šajā gadījumā, to vajag precizēt, jo katrā valstī ir atšķirīga definā, definīcija MVU. Mums vajadzētu izvairīties no pārlieku, izvairīga vai lunkana uh, formulējuma. Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs kolēģis Martēns. Paldies. Varbūt eh, es nedaudz pārsniegšu savus divas minūtes, bet lūdzu būt augstsirdīgiem. Uh, tāpat kā ar citiem. Šeit būs runa pirmkārt ne tikai par aizsardzību, bet par atjaunot stratēģiju Eiropā. Un es runāšu par diviem aspektiem. Pirmkārt, Eiropas izaicinājumu, otri iekšēja Eiropas izaicinājumi, kā tie ir saistīti. Kā veidot Eiropas rūp pētniecības politika. Pirmkārt, ir vajadzīga politiskā griba. Vai mums tāda ir? Jo nu jau 40 gadus Eiropas rūpniecības politika un dalību valstu rūpniecības politika ir nodarbojusies ar nacionalizētu rūpniecību pārdošanu. Un šobrīd ir divas lietas, kas ir aktuālas manā valstī un ne tikai. Uh, Eh, un tās ir Siemens eh, Alstom un vēl viena šāda pārpirkšana. Tāpēc jāsaka, ka šāda sapludināšanas un iegādes politika ir daļa no rūpniecības politika, un kā Eiropas jau pārēdz institucionālus rīkus, lai līdz cīnītos pret tam mastodontiem, kas ir ķīnieši, indieši, amerikāņi. Šobrīd komisijā ir e, da, dažādi portfeļi sadalīti, un jūs visi dzīvojat savās, savos aizgaldos. Mums ir jādomā par uh, pilnīgi vajadzīgām darbībām, lai mēs varētu pastāvēt starptautiskajā tirgu. Pēc tam katrs varēs lemt, vai tas ir labi vai slikti. Uh, ka viens uzņēmums absorbē otru. Tālāk par mūsu politiku un konkurences likumiem. Priekšsēdētāji, tas ir ļoti svarīgi, ko es gribu pateikt. Es nevaru pateikt, palikt līdz eh, pusdesmitiem, eh, lai izteiktos divu minūšu garumā. Jūs sacījāt, ka jūs runāsit mazāk nekā divas minūtes ir jāpat, ja paliks beigās vēl brīvs laiks, tad es došu atkal iespēju jums. Varbūt eh, tas būs iespējams. Okay. Okay. Pusminūte man ir vajadzīga, jo, ka, jo katru reizi mm, jūs to atkārtojat, un man liekas, ka jūs uz mani dusmojaties. Es gribēju teikt, ka Eiropas Savienībai par atsauci jāizmanto pasaules tirgi, lai saprastu, vai uzņēmums ir dominējošā pozīcijā. Palūkoties, kas notiek Ķīnas dzelzceļā, Ķīnas alumīnija rūpniecībā un citur Un tā kā jūs runājat par dalību valstu atbildību, Francijas prezidents runāja par rūpniecības politiku, kas nosaka oglekļu nodegu, eh, karbonu nodevu uz Eiropas robežām. Vai jums tas neko neatgādina? Es gribēju zināt, vai dalību valstis, es jau gandrīz esmu beidzis, vai dalību valsts ir gatavas jums sekot, eh, kamēr ir eh, komerciālais protekcijas instrumenti vēl aizvien bloķēti. Kolēģi Gālers sēdē apakškomitējā. Paldies! Esmu jau vairāk kārtīgi to sacījis un vēlreiz vēlos pateikties komisārei par sniegumu, tāpat vicepriekšsēdētājiem Katāni un Margarīnī. Par leģislatīvajiem priekšlikumiem Eiropas aizsardzības rūpniecības eh, programmā. Es domāju, ka mēs parlaments būsim savu uzdevumu augstumos šajā jomā. Kolēģi, tā bija lieliska doma no komisijas puses eh, paredzēt tādu rūpniecības aizsardzības eh, programmu, ko pamatā finansē dalība valstis. Mēs vēlamies vairāk Eh, finansiālās iesaistīšanas un sadarbības no dalību valstu puses. Tādā veidā varēsim garantēt to, ka Eiropas finanšu atbalsts tiks izmantots dalību valstīs attiecīgiem būtiskiem projektiem. Mūsu dalību valstīm ir vajadzīga sadarbība aizsardzībā, lai nodrošinātu labāku ekipējumu. Piemēram, mūsu karavīriem ir vajadzīgs eh, novērošanas drons Tāpat komisāri, daži kolēģi apstrīda Eiropas kompetenci aizsardzībā vispārīgi un uh, etit programmā konkrēti. Es uh, doma, aicinu jūs izmantot 173. Uh, pantu kā juridisko bāzi. Ko jūs, komisāri, domājat, kā paplašināt šo juridisko bāzi ar politisko bāzi, izmantojot pantu 2.4 no Eiropas Savienības darbību līguma. Tas dotu mums iespēju atbildēt uz kritiku un piešķirt lielāku politisko leģitimitāti šai politiskajai procedūrai. Eiropas kompetence veidot kopīgu drošības aizsardzības politiku. Un pēdējais teikums pantā 2.1. Eh, atsevišķās jomās Eiropas Savienība var veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalību valstu darbības. Mums ir autoritāte šādam atbalstam, un es domāju, ka to mēs varēsim darīt, ja mēs izmantojam uh, E, papildus šo politisko bāzi, kas ir minēta e, pantos 2.4 un 2.5. Paldies, kolēģe Toja, vicepriekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāja. Es izteikšos pār rūpniecības politiku, jo pārējie aspekti jau tika pieminēti. Pirmkārt, es vēlos pateikties komisārei par to, ka rūpniecības politika beidzot ir kļūst par vienu no komisijas prioritātēm. Un pirmkārt, vajadzētu pavērst pretējā virzienā pirmkārt šo pozīciju. Līdz šim mēs sacījām, ka rūpniecības politika lēca soši dažādās nozara politikās. Šobrīd ir jāsaka, ka rūpniecības politika ir vadošā, un šeit es domāju par citām politikām, kā tirzniecības politika, kas jāizmanto, lai sasniegtu mūsu nosprostos mērķus. Otrkārt, mēs redzam, ka Eiropas rūpniecībā ir. Uh, čempioni, kuriem ir jāstiprina savas pozīcijas, kas starptautiskajā konkurencē ir jāpaskat konkurences tiesības, kuras radās tad, kad konkurence bija iekšēja. Un tālāk ir vesela rinda ar maziem uzņēmumiem, kas ir jāatbalsta. Šodien radītā vērtība ķēde balstās uz kapacitāti integrēt šīs vērtības ne tikai uh, vietējā Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Mums ir jānodrošina atbalsts. Tas, protams, nav viegli, bet es domāju par MBU, kas vairākās valstīs ir pats pamats. Ir jādomā par mūsu pārdošanas sistēmu, par mūsu eh, dažādiem pavad eh, pasākumiem, par fast track kas ir jāstiprina, lai varētu veicināt inovācijas un integrāciju teritoriālā un uh, pār sektoru jomā. Tāpat mums ir jāveicina digitālā revolūcija, kas ir jāsaista ar uzņēmumiem pār rūpniecību runājot. Mums ir jā jāparedz, kādi pasākumi būs paredzēti atbalstam. Vairākās valstīs tādi jau ir iecerēti. Tāpat mums ir jādomā par izglītību. Un priekšsēdētāji esmu gandrīz beigusi, piebildīšu tikai to, ka mēs gaidām darbības plānu, kas patiesi būtu darbības plāns ar precīziem operatīviem mērķiem. Paldies! Arī nākošais runātājs ir no sēdē apakškomitejas deputāts Līdz. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu Eiropas sociāldemokrātus kas ir par uh, to, ka mēs uh, eh, īstenām kopīgus centienus. Proti, mēs esam par kopīgu mērķi, bet mums ir uh, varbūt jāparedz cits ietvars, un mēs to saskatām citādi nekā tas, kas šobrīd tiek piedāvāts. Mums ir uh, liels izaicinājums proti tas, ka tiek izmantots Eiropas Savienības budžets, bet nacionālās dalībās joprojām uh, pieņem lēmumu par nacionālo eksportu. Mēs nu pat esam um, pieņēmuši ziņojumu Eiropas parlamentā par eksportu. Un jāsaka, ka um, viens no centrālajiem punktiem ir par to, ka Eiropas uh, dalībvalstīm ir inovatīvi kopīgi jāizteno centieni. Par to mēs esam runājuši arī ar Junker kungu. Mums ir nepieciešama uh, konverģenci, mums ir, ir jāpārdomā šī te stratēģija, jo mums no šiem te 50 tankiem varbūt ir nepieciešami tikai divi, un mums ir nepieciešams vairāk atbalsta pētniecībai, mums ir nepieciešama lielāka politiskā apņēmība eh, piedalīties šajā procesā. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāiet uh, vairāk tajā virzienā, lai uh, eh, dalībās tik tiešām kopīgi īstenot savus centienus. Un es domāju, ka mums nevajadzētu piešķirt tam Eiropas Savienības uh, budžetu. Vismaz es kā deputāts nevaru to atbalstīt. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs - Gājērkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji! ļoti labi, jo es varu uh, atsaukties uz to, ko nu pat kolēģis pieminēja. Jāsaka, ka es nezinu, par ko uh, vairāk būtu jābrīnās uh, dzirdot par šo komisijas priekšlikumu, vai arī uh, ieklausoties debatēs uh, šajā komitejā vai vairākās komitejās. Es uh, brīnos par to, kas. Uh, tiek sagaidīts no šī projekta, proti ar diezgan nelieliem līdzekļiem, jo īpaši no nākamā daudzgadu eh, finanšu plāna. Es domāju, ka eh, šobrīd jau ir grūti piešķirt šos te 5 miljonus eiro. Un eh, Butikofer kungs pamatot arī uz to nodār, norādīja jo mūsu komitejā noteikti iebildumi pret šādu finansējumu uh, būs diezgan plaši. Un man jāsaka, ka man pārsteidz arī tas, cik bezatbildīgi tiek runāts par finansējumu. Um, ar Brexitu mēs esam kļuvuši par otro lielāko iemaksātāju budžetā. Un jāsaka, Neviens te nevar teikt, ka mēs pavisam brīvi varam piešķirt uh, pāris uh, miljonus uh, un piešķirt tos noteiksim nu, no lauksaimniecības politikas vai no kādas citas jomas. Budžeta komitejā mēs alaši piedzīvojam vienu un to pašu situāciju. Katru reizi mēs dzirdam no padoms, ka mums ir jāsaglabā re rezerves, mēs varam rīkoties tikai tādā gadījumā, ja mēs varam. Um, Mēs varam piešķirt Eiropas Savienības finansēm tikai tad, ja mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai kaut kas šajā jomā būtu jādara. Tāpēc dalībvalsts uh, sagaida, ka mēs piešķirsim daudz līdzekļu uh, šai jomai, un man šķiet, ka uh, Mums būs eh, diezgan daudz eh, pasākumu jāfinansē nākamajā daudzgada finanšu eh, plānā, un es domāju, ka lielu daļu šīs programmas mēs varētu pārvaldīt starp valdību sadarbības veidā. Uh, Un eh, tas, ka, teiksim, te tiek nepareizi izraudzīti eh, šie projekti, uz kuriem mēs varam eh, attiecināt šos līdzekļus un šo pieeju, to jau esmu teicis iepriekš. Tad liels paldies. Liels paldies kolēģim. Nākamais runātājs - Lezings kundze. Arī sēdi komitejas pārstāve. Jā, liels paldies. Es varu pilnībā piekrist tam, ko teica iepriekšējie divi runātāji. Es domāju, ka Pilsoņi pavisam atklāti ir jāinformē par to, cik daudz miljārdu patiesībā tiek paredzēti, no kurien šie līdzekļi nāk un uh, kurās jomās būs mazāk pieejamo līdzekļu. Jāsaka, arī es esmu uh, pārsteigta. Pārsteigta pa, par to, ka te tiek apieti noteikumi. Arī Vācijā bieži vien mēs dzirdam, nu, kas nedara, to mēs varam kaut kādā veidā apiet. Tagad mēs runājam par drošības stratēģiju, nākotnes uh, karavīriem un tā tālāk un tā joprojām. Galvenais, lai itre komiteja to atbalsta. Un arī, lai varētu apiet šo te finansējumu aizliegumu uh, bruņojumam, kas ir paredzēts uh, attiecīgajā pantā. Te es vēlētos arī atsaukties uz to, ka dažos gadījumos mēs uh, cenšamies apiet šo te atbalstu, jeb iesaistīšanos tādos konfliktos, uh, kad ir pamatojams tas ar kaut kādiem Eiropas Savienības noteikumiem. Manuprāt, drošības un aizsardzības komponenti ir ļoti nozīmīgi arī Kelester un uh, Fatigs uh, kundze bija viensprāts ka eh, šis projekts kaut kādā veidā tiek uzspies sēdi komitejai un afet komitejai. Tātad atsaucoties vēlreiz uz šo Eiropas Savienības tiesas eh, spriedumu, kas tika pieņems 2016. gadā, Vai jūs varētu to komentēt un tad varbūt eh, rast arī eh, atbild uz jautājumu, kur es uzdevu? Paldies, paldies. Tagad vārds eh, Kohaček kungam, kas ir vicepriekšsēdētājs. Liels paldies priekšsēdētājiem. Dzirdēju ko tādu, kas, manuprāt, nav prātīgi, proti, ka attīstot militāro nozaru mums izdosies cīnīties pret terorismu, bet par to vajadzētu aizmirst. Es dzirdēju arī ko interesantu, proti dažādie, um, bru, dažādās bruņojuma sistēmas. Es domāju, ka varbūt mums tās nemaz nav nepieciešams, varbūt ir jāved sarunas starp dažādiem ražotājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir svarīgi. ASV bruņojumu ražo lielie uzņēmumi, un ja jūs vēlaties um, veicināt šīs nozars attīstību, tad ir nepieciešams paredzēt līdzekļus. Ir Connecting Europe Facility un arī satelīta navigācijas sistēmas. Tas mums ir nepieciešams, lai attīstītu savu rūpniecību. Ir šie resursi arī kaut kur jāroda. Jūs, jūs tikai atņemsiet līdzekļus šīm divām programmām un gal galā būs uh, tikai uh, jaunas, eh, jauni projekti, kas tiek īstenot, bet kas nevirzās uz priekšu. Mums vajadzētu strādāt pie elektronikas, kas tiek izmantot šajās sistēmās un bruņojuma sistēmās, jo bieži vien mēs šajā nozarē eh, šo te aprīkojumu importējam no ASV, no Indijas, un, protams, ka tas ietekmē arī to, kā mēs tālāk izmantojam šīs iekārtas un ierīces. Paldies! Paldies kolēģiem! Ērnstas kundze. Jā, brīnišķīgi. Tas lieliski sastāvs ar iepriekšējiem runātājiem. Es arī esmu pārsteigta par to, cik viegli mēs runājam par ko tādu, kas pirms pāris gadiem varbūt likās pat neiedomājam, vismaz Eiropas Savienības līmenī, proti bruņojums. Jo te nav runa par jebkuru un jebkādu rūpniecības nozaru, kur mēs atbalstām, bet mēs runājam par finansiālu atbalstu um, aizsardzības un militāriem kompleksam ar dalībvalstu atbalstu, un jūs ņemat līdzekļus uh, no Connecting Europe Facility, no klimata aizsardzības programmām, no citiem projektiem, kas noteikti arī ir ļoti svarīgi pētniecības projekti. Un jūs ne vārdu nepateicāt arī uh, par to, es esmu dosmīgi proti, kā mēs um, tagad tiksim galā Brexit kontekstā. Uh, kur mēs ņemsim šos līdzekļus, kā mēs tos kompensēsim. Kas tas gal galā ir par rēķinu, kur jūs mums tagad piedāvājat? Vai jūs tagad atņemsiet šos līdzekļus kohēzijas fondam vai lauksaimniecības fondam vai uh, eh, vidsaisacības fondam? Es domāju, ka jautājums, uz kur nav atbildēts, proti, kādā veidā mēs varam pamatot uh, šādu priekšlikumu, kur jūs mums piedāvājat. Ja mēs paraugamies uz to, kas notiek uh, Dienvidē Eiropā, jau gadiem, gadiem ilgi Eiropā, Eiropas dienvidos notiek dezindustrializācija. Un uh, kur tad paliek šie inovatīvie uh, projekti, kas varētu uzlabot uh, cilvēku dzīves apstākļus, vidas aizsardzības projekti, uh, publiskie uh, pakāpojumi, sociālai pakāpojumi. Nu, jāsaka, ka man tik tiešām šokē tas, ar cik vieglu prātu daži runā par šo jautājumu, ar cik uh, lielu arī kompetences trūkumu komisāri šeit runā. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Visi runātāji ir izteikušies. Un tagad vārds komisārai, lai atbildētu uz jautājumiem un nāk klajā ar saviem secinājumiem. Paldies! Paldies, um, godātie deputāti, paldies par izskanējušajiem komentāriem, par uzdotajiem jautājumiem, izteiktajām idejām. Mēģināšu atbildēt. Mēģināšu tās sagrupēt izskanējušās idejas. Iespējams, es šodien nepieskaršos eh, daudzgadu finanšu schēmai, nākamajai daudzgadu finanšu schēmai, jo šobrīd mēs vēl tā kā strādājam pie tā, kā aizsardzības joma tiks iekļauta tajā. Uh, Tagad, eh, kā jau ievadvārdos pieminēja 500 miljonu programmu, mēs runājam nevis par miljārdiem, mēs runājam 500 miljonu divu gadu periodam, 19. un 20. gadiem. Bet eh, mēģināšu atbildēt uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums tu uzdev Grostets kundze. Līdz šim brīdim Aizsardzības joma ir bijusi bezmaz nacionālās suverenitātes līmenī pacelta. Vēlējos pateikt, ka pēdējo trīs gadu laikā ir skaidri jūtams, īpaši padomē, paradigmas nomaiņa. Visas dalību valstis, pilnīgi visas bez izņēmuma, 28, arī Anglija tātad, ir par šādas programmas izveidi. Apvienotās karalistes aizsardzības ministra katru reizi piedaloties aizsardzības ministra padomē, viņš vienmēr izsaka savu atbalstu šai programmai un par šās programmas nepieciešamību. Tātad visas dalību valsts ir vienisprātis. Protams, mūsu ilgtermiņa mērķis ir strateģiska autonomija veicināt tehnoloģisko savietojamību, cīnīties pret iekšējiem un ārējiem draudiem, bet eh, diskusiju laikā ar eh, nozars pārstāvjiem, ar dalību valstu pārstāvjiem izkristalizējās, ka mums ir nepieciešams runāt par Eiropas aizsardzības nozars konkurētspēju. Kā jau Bitikofer kungs teica, ir mēģinājumi uzlabot sadarbību dalību valsts starpā, bet eh, pirmo reizi tiešām reāli ir izveidojusies situācija, kurā mums ir pilnīgs atbalsts idejai, un vēl bez tam atbalsts komisijas idejai pirmo reizi tam atvēlēt naudu. Varbūt eh, naudas nav ārkārtīgi daudz, un tomēr tā ir Eiropas nauda, kuru mēs vēlamies iepludināt nozarē, un tad paraud, paraudzīties, kā tas darbosies. 500 miljonu aizsardzības nozarei nav daudz, tas patiesībā nav nekas, mēs vienkārši vēlējāmies paraudzīties, kas notiks. Un tomēr šie 500 miljoni mums ļaus, un par to esam pilnīgi pārliecināti, un tas atspoguļojās arī iesaistīto pušu sarunās. Es esmu pārliecināta, ka 20 vai 30 procenti no šās naudas spēlēs ārkārtīgi nozīmīgu lomu un būs sava veida svira aizsardzības nozarē. Kā jau liela daļa no jums pieminēja, ir jābūt vismaz vairākām dalību valstīm, trīs uzņēmumiem, lai piedalītos projektā. Projektam ir jāatbilst dalību valstu izvirzītajām prioritātēm, projektu izvērtēs un izvēlēsies dalību valstu kvalitatīvais vairākums. Tādējādi arī mazās dalību valstis, es tiešām ceru, varēs, do, varēs aizlikt savu vārdu. Tātad mēs, es vismaz uz šo brīdi, uz šo brīdi mēģinam strādāt pēc iespējas pragmātiskāk. Protams, par budžetu runājot, pieņemt lēmums bija īpaši grūti. Bet eh, šobrīd es esmu pilnīgi pārliecināta, ka eh, piedāvātais finansējums eh, programmas īstenošanai būs pietiekams. Bitekafer kungs jau pieminēja vairākas programmas, par kurām es tiešā veidā esmu atbildīgi - Galeo un Koperniks. Vai jums šķiet, ka es naudu atņemšu savām programmām nekad mūžā? Un tomēr ir tādi budžeta posteņi, tādas budžeta kategorijas. Mēs jau neko tā kā neņemam nost, bet katrā budžeta kategorijā ir paredzēta elastīgā robeža un eh, mēs šos te procentus elastīgās robežas ietvaros mēģināsim sagrābt no citiem budžeta posteņiem, runāju arī ar citiem komisāriem, bet, eh, protams, budžeta taupības pasākumi dar savu, un tomēr šajā patreizējā ietvarā ceru, ka mums izdosies panākt pietiekami labu progresu, pietiekami labu vienošanos ar jums. Uh, jo vēlreiz vēlējos pateikt, es esmu pārliecināta, ka tas darbosies, ir vērts šo programmu palaist. Mēs runājam par darba vietām, miljoniem darba vietu. Ir pat uz spēles likta, nu varbūt ne gluži uz spēles likta, bet eh, aizsardzības nozara dažām dalību valstīm ir gandrīz lielākais IKP devējs. Tā tad ļoti daudz, kas ir likt uz spēles. Protams, eh, mēs piedāvājam šā finansējuma eh, piešķīrumu tikai un vienīgi Eiropas uzņēmumiem. Un eh, ko mēs uzskatīsim par Eiropas uzņēmumu? Tā tad, kur ir sēdeklis un kur tiek ražots? Tā tad būs jābūt infrastruktūrai, no kurienes nāk resursi, izēvielas. Tam visam ir jābūt bāzētam Eiropā. Un uh, otrs - kontrole. Dalītā līdz īpašniecība 50%. Es zinu, ka tas tiek daudz kritizēts un iespējams to pat būs grūti īstenot, bet eh, tas arī ir mans lūgums jums. Arī jūs varat nākt klajā ar kādām idejām. Es jau nesaku, ka man ir burvi, lo, burvi nūjiņa, kuru pavicinot risinājums radīsies pats no sevis. Un tomēr mums eh, ir jānodrošina kā mazo dalību valstā arī mazo uzņēmumu iesaistīšanās šajā programmā. Uh, Es neiesaistos par tā saucamo geogrāfisko piesaisti. Tagad runāšu poļu valodā. Šī programma, tai ir jābūt spēcīgai visās dalību valstīs, kā lielās, tā mazās. Jūs pieminējāt eh, vidēja lieluma uzņēmumus, bet uh, mēs eh, runājam par arī vidē lielumu dalību valstīm. Bet, piemēram, ļoti daudz eh, aizsardzības nozarē darbojas vidēja lieluma uzņēmumu. Tādu lielu uzņēmumu daudz nemaz nav, patiesībā neviens, bet vidēji lielumu uzņēmumu ir vairums. Un tāpēc šī programma šiem vidējiem uzņēmumiem arī piedāvā savus risinājumus. Bet, kā jau teicu, dalību valstīm ir jābūt ieinteresētām šajā programmā. Un tas pats attiecas arī uz kompānijām, uz uzņēmumiem. Es eh, došos eh, tādā braucienā pa Eiropu, un eh, šī ceļojuma laikā, šī brauciena laikā, uh, Eh, tikšos ar uzņēmumiem, pie tām eh, šajā braucienā neapmeklēšu lielās dalību valstis, bet gan apmeklēšu tās dalību valstis, kurās eh, aizsardzības nozara ir būtiska IKP pienesuma devēja. Tātad par vidēji izmēru uzņēmumiem runājot un par tiem, kuri varbūt nepiedalās vēl šajā projektā, mēs ceram uzsvar likt tieši uz šo momentu. Kampaņas par eh, ne Eiropas, ārpus Eiropas uzņēmumiem un arī par apvienotās karalists uzņēmumiem, jo šķiet divi deputāti jautāja par apvienoto karalisti. Kā jau teicu, eh, program, no programmas eh, labumu varēs just visi tie, kuri ir bāzēti Eiropā. Patreizējā brīdī un arī brīdī, kad programma iespējams tiks palaista, arī apvienotā karaliste varēs piedalīties, bet es jau nevaru pateikt patreizējā brīdī vairāk kā tikai to. Redzēsim, kurp novedīs Mišeļa Barņē vestās sarunas, bet jā, līdz brīdim, kamēr apvienotā karaliste ir Eiropas Savienībā, viņa varēs izmantot programmas piedāvāto, un jāsaka, ka 60 gadus viņa lielā mērā izvairījās no sadarbības aizsardzības jomā par apvārsnes 2020, tā saucamajā um, lietu sarga komunikē. Mēs skaidri pateicām, ka Eiropas nākotnes aizsardzības programma tiks nošķirta no devītā daudzgadu fina, no devītās izpētes programmas, gan procedūra, gan budžeta ziņā tas būs nošķirts. Tie būs divi nošķirti aspekti. Es zinu, ka arī parlaments par to ir debatējis. Tagad par PESCO. Krasnodemska kungs uzdeva šo jautājumu. Mūsu programma ir nodalīta no PESCO, bet, eh, protams, dalību valstis eh, vēlas, lai saikne būtu. Mēs tādu nevēlamies, un tomēr tā arī ir mūsu atbilde. Uh, zināmos projektos, ne jau visi PESCO projekti saņems finansējumu, piemēram, infrastruktūras projekti nē, jo mūsu e, finansējums, mūsu fonds būs domās tikai tehnoloģisko risinājumu attīstībai, bet atkal sadarbībā ar dalību valstīm, kā jau es teicu, šis līdzfinansējums 30% līdz 30% tika palielināts. Šobrīd mēs nezinām, ko PESCO piedāvās, kāda satvara PESCO produkti mums nonāks uz galda. Bet eh, PESCO tika izveidots. Eh, un to arī Polijas aizsardzības eh, ministrija daudzkārt ir uzsvērusi, ka vajadzētu tomēr PESCO ļaut piedalīties šādos projektos. Uh, sorry? The legal base. Ah, legal base. Very, but I wanted to leave it for... for... Juridiskais pamats. Es uh, vēlējos par to runāt beigās, pašās manas atbildes sērijas beigās. Bet tagad vēlējos pateikt jā. Es saprotu parlamentu viedokli, tas man ir tuvs, izprotu to un domāju tāpatās, bet uh, Izvērtējot no juridiskā rakursa un tā niansēti izvērtot, mēs tomēr nonācām pie cita juridiskā pamata. Šobrīd esam pilnīgi pārliecināti, ka patreizējā juridiskā bāze 173. punkts ir ļoti labs juridiskais pamats, lai ļautu programmai veiksmīgi darboties. Es saprotu, ka citos e, pantos ir varbūt politiskāks iekrāsojums, un tomēr 2004, 204, 205 punkti šajos punktos, vismaz pēc mūsu izvērtējuma, šie punkti eh, nav domāti izmantošanai kā juridiska bāze, kā juridisks pamats. Kaut arī, protams, viņi zināmā mērā ir saistīti ar 173. punktu. Līdz ar to tā nopietni izvērtējot un eh, ļoti nopietni izskatot arī citas iespējas, mēs tomēr lēmām par labu 173. Es šobrīd nevaru izteikt komentāru, bet es pārbaudīšu, saka komisāra uz no zāles uzdoto jautājumu, kuru tulka nedzirdēja un bija ieslēgts mikrofons. Legal analysis. Uh, what can I say? Uh, the last, maybe last two point. Un uh, divas pēdējās atbildes. Mums ir nepieciešams radīt daudz ciešāku sadarbību nozarē. Līdz šim mēs to esam tā kā mēģinājuši, bet eh, šobrīd mums ir jābūt, mums ir pareizais vēsturiskais brīdis, lai to darītu. Līdz ar to mēs mēģinam strādāt ar ļoti ierobežotiem naudas līdzekļiem, un to jau es teicu. Pirms eh, trim gadiem, kad komisija patreizajā sastāvā sāka strādāt, Pirms trim gadiem es nekad nebūtu iedomājusies, ka 18, gadu, 18 mēnešos mums izdosies panākt tādu progresu aizsardzības sektora sadarbības jomā. Kā jau teicu, mēs saglabāsim vēstu prātu, strādāsim pragmātiski, naudas nav daudz, mēs to galvenokārt novirzīsim izpētēji, izvirzīsim, runāsim par eh, veiktspēju, un to arī jums šobrīd ir piedāvāja. Uzklausīšu visus jūsu priekšlikumus, idejas, kritiku, bet eh, šķiet, ka parlamenta viedoklis ir visai tuvs komisijas. Programmai ir jātiek palaista 19. gadā. Ja nē, tad viss priekšlikums eh, tā kā zaudēs un paliks tāds poros, tam nebūs vairs satura. Un eh, vēlējos uzsvērt, ka Igaunijas prezidentūra ir eh, gandrīz izvirzījis to par galveno savu mērķi, lai novembrī būtu sagatavota padomas vispārējā nostāja. Tāpēc arī mums ir jāstrādā naski. Tas bija tas, ko vēlējos pateikt savos komentāros, un ceru uz jūsu atbalstu. Burtiski vēl pāris teikumi par nozares stratēģiju, par rūp, nozares rūpniecības stratēģiju. Martāna kungs Jūs jau noteikti būsiet dzirdējis, ka par konkurences noteikumiem runājot esmu vienas prātas ar jums un domāju, ka konkurences noteikumu definējumam ir jābūt globālākas dabas. Un tomēr mums ir jāņem vērā visas iesaistītās puses. Kā jūs ziniet, mēs komisijā par to esam runājuši mēnešiem. Es mēģinu mainīt arī komisāru domāšanas veidu. Es jums piekrītu par kompetenci Nākamais eh, par šo jauno eh, oglekļa piemērošanas nodokli. Jā, tas varētu būt veids, kā nodrošināt mūsu ražotājiem labākus spēles noteikumus globālajos tirgos, un tomēr mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, nepārkāpjot šo sarkano līniju, ie, jau konkrēti iesaistoties tirzniecības eh, dažādos uh, saistībās ar Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm sarunas notiek, varbūt jūsuprāt pietiekami lēni, un tomēr tās notiek. Par šo jautājumu tiek diskutēts. Šobrīd tiek piešķirti trīs piešķīrumi nozarei, bet es esmu gatava pārskatīt šos piešķīrumus. Tā būtu man atbilde šo jautājumu. Vēlējos pateikt, tā ir vēl viena piebilde eh, Kočiča kunga teiktajam, ka mums ir uh, Mm, par kritiskajiem izaimateriāliem un metāliem, lai samazinātu mūsu atkarību no Ķīnas. Mēs runājam par aprites ekonomiku. Tā tad darbs notiek un diskusijas turpinās. Paldies! Un pārējos jautājumus atbildēšu rakstu, rakstiski. Paldies, saka prieksēdētājs, paldies komisārs kundzei! ļoti niansētas diskusijas, ļoti aktuālas. Visu jūsu teikto komisija tādā vai citādā veidā ņems vērā, varbūt pilnībā visu ņemt vērā nav iespējams, tas jau nav iespējams nekad, un tomēr es esmu pārliecināts, ka komisijas vispārējā attieksme mainās, tā mainās kā dalību valstīs, tā arī parlamentā. Uh, visu skatījums uz šo programmu mainās. Paldies, kolēģi, par visām jūsu idejām, par izteiktajiem priekšlikumiem, ko darīt programmas uzlabējuma, uzlabošanai. Tas ir ļoti svarīgi, darbie draugi. Mēs beidzām laikā šovakar. Ideāli. Trīs minūtes pirms desmitiem, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Citu jautājumu izskatāmo mums nav. Tiekamies 10. un 11. un 12. oktobrī. Ar labu nakti visiem!